šajā gadījumā. Termiņš grozījuma iesniegšanai mūsu uh, valstu pilsoņiem, ka uh, šī ir ļoti nozīmīga direktīva. Uh, otrā sadaļa savukārt, par kuru runāja Matiekundze, saglabātu savu saturu un uzskatām, ka tā ir uzlabojama un to var uzlabot. Un šajā sakarā nodarbinātības komiteja ir nobažījusies četru būtisku jautājumu sakarā. Mēs esam sagatavojuši 17 grozījumus, taču četri, četras jomas ir būtiskas. Pirmkārt, nav loģiski, ka vienlīdzīgas izturēšanās direktu, eh, direktīva atstāja dalībvalstu ziņā būtiskus aizsardzības aspektus. Katrā dalībvalstī ir atšķirīga tirgus situācija, bet E, šī direktīva tiek sagatavota tāpēc, lai būtu kopums ar minimālajām tiesībām, kur nedrīkstētu būt nekādas atkāpes dalībvalstīs. Un šeit mēs atsaucamies uz četriem grozījumiem. Pirmais grozījums attiecas uz tiem strādājošajiem, e, kas ir pārcēlušies. Ja, ja kāds imigrants imigra, imigrants strādājošais tiek pārcēlts uz citu valsti kopā ar eh, attiecīgās dalībvalsts pilsoņiem, tad viņiem ir piemērojams vien, vienlīdzīgas tiesības. Izņemot gadījumus, ja šeit netiec kāda specifiska uh, direktīva. Un mēs vēlamies, lai komisija norādītu, ka šī specifiskā direktīva respektēs abu strādājošo vienlīdzīgās tiesības neatkarīgi no to valsts piedarības. Otrais svarīgais eh, grozījums ir saistīts ar grozījumu numur 12.1b E, mūsu astotais grozījums. Mēs nedrīkstam pārkāpt vienlīdzīgas izturēšanās principu attiecībā uz fiskālo režīmu. Ja tiek maksāti nodokļi Eiropā, tad viņiem ir jābūt ar attiecīgajiem tieši tādām pašām tiesībām, pret, eh, nav nekādu eh, spēkā esošu argumentu, lai netiktu piemērota vien, vienlīdzīga izturēšanās pret tiem, eh, kas ierodas no trešajām valstīm attiecībā pret saviem valsts piedarīgajiem. Trešais jautājums mūsu 12. grozījumā ir tād, kad strādājošais Eh, imigrants zaudē savu darbu, tad eh, tas nenozīmē, ka viņam nav tiesības sastāvēt arotbiedrībā. Eh, darba zaudēšana nav Eh, nenozīmē automātiski zaudēt eh, biedrošanās tiesības arotbiedrībā. Un, visbeidzot, tas ir būtisks temats priekšsēdētāji, un eh, tā ir nodarbinātības komiteja galvenā prerogatīva 13. grozījums. Tad kad strādājošais zaudē savu darbu, tad nav tiesību viņam atsaukt viņa sociālās nodrošināšanas tiesības, visas tiesības, kas ir e, e, piekrīt viņa ģimenei, ņemot vērā to, ka viņš ir maksājis sociālās nodrošināšanas izmaksas. Mūsuprāt, tas ir ārkārtīgi būtisks aspekts, kas ir jāņem vērā. Pretējā gadījumā šajā direktīvā nebūs būtisku elementu, kas ir saistām ar vienlīdzīgu uh, izturēšanos. Un kā sācīja Sacīja Matie kundze, ja mēs vēlamies cīnīties pret nelegālu imigrāciju, tad mums ir legāli strādājošiem jāpiešķir tieši tās paštiesības, kas saviem valsts piederīgajiem. Pretējā gadījumā mēs graujam vienlīdzīgas izturēšanās politiku. Paldies! Paldies, Erkas kungs, turpina priekšsēdētājs, un tagad Mēs uzklausīsim pirmkārt eh, prezidentūru un pēc tam komisiju, ja šeit eh, ir pārstāvis sēžu zālē. Lūdzu, pirmkārt eh, prez, prezidentūras pārstāvis Gaņies kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Šobrīd Spānijas prezidentūrai nav daudz ko piebilst pēc pēc pēdējās uzstāšanās, ko mēs dzirdējām, un šobrīd padomē ir svarīgi zināt, parlamenta viedokli eh, par tekstu, kas ir iesniegts izskatīšanai, un abas komitejas ļoti labi zina, kāda ir pozīcija šobrīd. Un eh, gūst vairākumu eh, tekstu jūs esat saņēmuši. Teksts ir krietni vien attālināts no komisijas 2007. gadā iesniegtā tekstā. Un mēs varam pēc Matiekons uzstāšanās noklausīšanās arī komitejā eh, ļoti labi ir, ļoti labi apzinās, cik temats ir sarežģīts, un eh, arī grib norādīt, ka direktīvas mērķis nav tik daudz piešķirt tās paštiesības eh, imigrantiem, ar, ar valstu strādājošiem un, un šeit strādājošajiem, bet lai uh, Eh, bet nianses ir tāda, ka, lai imigrantiem strādājošiem būtu tās pašas tiesības, kas savā mītnes valstī. Šī ir tā ļoti svarīga nianses, ko es gribu pasvītrot. Un vēl es gribu norādīt, ka padome gaida parlamenta pozīciju, lai varētu sagatavot savu reakciju. Paldies, paldies, un tagad komisija. Gracias, prezidenti. Uh... Eh,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 Šīs sarunas ir bijušas bloķētas jau vairākus gadus par komisijas priekšlikumu. Eh, ir bija iesniegt, protams, parlamenta grozījumi un virkne uzlabojumu tekstā pirms eh, pie šī dokumenta ķērās eh, Spānijas prezidentūra un, kā to uzsvēra Matjē Kunze, iespēja panākt tādu plašu vienošanos, kas ietvērtu ne tikai uh, darba atļauju pieprasītājus, bet arī visus tos uh, imigrantus, strādniekus, kas jau atrodas Eiropas Savienībā. Mēs uzskatām, ka šis tagad ir uh, īstais brīdis virzīties uz priekšu, jo jaunais uh, līgums mums uh, ļauj izmantot koplēmumu procedūru šai gadījumā, līdz ar to parlaments var pilnībā iesaistīties šajā dokumentu pieņemšanā un dot lielu pievienoto vērtību. Un otrām kārtām mums ir politiskās pilnvaras, proti Eiropa padomu ir apstiprinājusi Stokholmas politiku, uh, attiecībā arī uz legālās imigrācijas politiku un ir mērķis līdz 2013.14. gadam izstrādāt imigrācijas kodeksu, konsolidēt uh, visus uh, šos, uh, šīs normas. Un komisija ir paredzējusi, kā to norādīja Malmstrēms kundze, uh, publiskot divus priekšlikumus uh, līdz šī gada vasarai. Uh, Uh, proti par šīm uh, darba un uzturēšanās atļaujām un par uh, darbā norīkotajiem darbiniekiem. Un nobeigumā priekšsēdētāji kungs, šis priekšlikums ir ļoti svarīgs mums veidojot Eiropas kopējo telpu imigrācijas jomā. Mēs jau varam konstatēt uh, vairākus sasniegumus šai jomā. Komisija ir gatava atbalstīt jebkādu iespējamu kompromisu starp Eiropas parlamentu un padomi, lai mēs varētu izvirzīt to mērķi sasniegt un nodrošināt šā dokumentu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Paldies! Merci. Paldies! Un tagad eh, mums ir eh, vairāk deputāti, kuri ir lūguši iespēju izteikties pirmkārt eh, Plinkevičūtes kundzē. Ačiū, ponia pirmininkė. <clears throat> Noriu padėkoti. Paldies, priekšstādātāji. Vēlos pateikties Matjo kundzei par ziņojumu, ko viņa ir sagatavojusi. Un es ceru, ka varēsim panākt vienošanos ar nodarbinātības komiteju, arī ar padomi. Un es domāju, ka varēsim vienoties jau pirmajā balsojumā, pirmajā uh, uzklausīšanā. Lisabonas līgumā ir teikts, ka Eiropas Savienībai ir nepieciešama kopīga nodarbinātības politika. Šādā veidā varēsim nodrošināt arī uh, to migrantu tiesības, kas uzturās mūsu teritorijā legāli. Un šīm personām ir jānodrošina vienādas tiesības ar mūsu pašu pilsoņiem. Es varu atbalstīt referenti, jo viņa saka, ka šādā veidā varēsim apkarot arī nelegālo migrāciju un nelegālo nodarbinātību ja varēsim nodrošināt un izveidot šo vienotu uzturēšanās atļauju sistēmu, tad mēs varēsim vienkāršot administratīvas prasības trešo valstu pilsoņiem. Esmu arī ēnu referents, un man ir daži komentāri. Būtiskākais jautājums šeit ir sezonas darbinieki un to, vai nepieciešams šāds darbinieks iekļaut direktīvas darbības jomā. Šobrīd Eiropas Savienībā nav normatīvu aktu, kas regulētu sezonas darbinieku vai arī uh, auklīšu darbu, kas pārvācās citu valstu un strādā noteiktu periodu. Dzirdējām vairākus komentārus par šo jautājumu, un mums pat apsolīja, ka būs likumdošanas iniciatīva no komisijas puses. Un notika diskusijas, nu jau ilgāku laiku diskusijas notiek kopš 2007. gada, bet par sezonas darbiniekiem joprojām nekā nav. Dokuments, par kuru runājam šobrīd, trešajā sadaļā ir runāts par vienādām tiesībām un šo tiesību īstenošanu. Nu, ir skaidri pateikts, ka jābūt minimāliem standartiem. Minimālos standarts varam attiecināt arī uz sezonas darbiniekiem. Es uzskatu, ka vienādas tiesības ir absolūta vajadzība pilnīgi visiem, arī sezonas darbiniekiem. Un ir arī daži jautājumi, ko vēlos uzdot referentei. Piemēram, bēgļi. Kā ir ar viņu tiesībām, vai mēs iekļausim darbības jomā. Varbūt jūs varētu paskaidrot arī 28. grozījumu, jo jūs teicāt, ka būtu nepieciešams izslēgt bēgļus no direktīvas aptvēruma. Vēl viens komentārs ir par 52. grozījumu. Lisabonas līgums 29. pantā nosaka, ka ir konkrētas prasības nodarbinātībai attiecībā uz ārvalstu pilsoņiem. It kopumā es saprotu jūsu nostāju, bet 52. lūdzu paskaidrojiet. Potskurts kundze lūdzu. Thank you. Um... Paldies. Man ir īsts jautājums. saikne starp uzturēšanās atļauju un darba atļauju, šī saikne ir ārkārtīgi svarīga. Tāpēc arī man ir jautājums līdzīgs tam, kas ir saistīts uh, ar to, ko teica Matjo kundze, attiecības darbības jomas paplašināšanu. Tā, lai iekļautu šeit to personu tiesības, kas vispirms atbrauca, lai studētu un pēc, vai arī uh, tādēļ, lai ir nepieciešams apvienot ģimeni. Un dažreiz ir tā, ka varbūt cilvēks at, atbrauc uz valsti, lai studētu, bet sam atrod darbu. Un savukārt, ja mēs runājam par ģimenes apvienošanos, tad būtu savādāk. Nu tad jautājums ir, ko mēs darām par to partneri, kas ir atbraucis, lai apvienotu ģimeni, jo šādai personai visticamāk būs cits status. Nu tad jautājums ir, kā es risināšu šo situāciju. Senjor Diaz de Vera, no? Dievs, Demēra kungs, vai jūs vēlaties izteikties? Nē, Kinga Gāla. Kas ir nosūtē, no kur? Paldies, priekšsēdētāji. Tehát amellett, hogy, hogy minnyáján látjuk, hogy ez egy nagyon... Man ir divi komentāri. Pirmkārt, mēs visi piekrītam tam, ka šeit ir runa par e, būtisku likumdošanas aktu. Un ir iespēja tāda, ka pirmajā lasīmā mēs nonākam pie vienošanās Un ir jāvērš uzmanību uz to faktu, ka padome eh, mums, ko mums jau padome ziņoja, šeit nav runa par to, ka tiek piešķirtas tās paštiesības eh, eh, savs, saviem valsts piederīgajiem un imigrantiem, bet attiecināt šīs tiesības visiem trešo valstu strādājošiem. Tas ir svarīgi tāpēc, ka šobrīd nepastāv vienlīdzīga izturēšanās attiecībā pret visu Eiropas valstu strādājošajiem. Ir atšķirības starp veco un jauno dalību valstu piedarīgajiem, un šajos gadījumos mums ir ļoti rūpīgi jāseko. Un attiecībā uz padomis sacīto, šis nosacījums, manuprāt, ir būtisks. Mēs zinām, ka balstoties uz padomis dokumentiem, ir jāsasniedz eh, vienošanās, jāpanāk vienošanās un vienprātības starp dalībvalstīm, un arī ir grū, jāparedz darba eh, kalendārs. Man šķiet, ka padomēji. Tas nozīmētu trīs gadu ieviešanas periodu savukārt, eh, tas man šķiet pietiekami, un es arī gribētu piedāvāt šo periodu, šādu veidu periodu iekļaušanu, kādā grozījumā. Paldies! Jean Lamberte. Madame. Jean. <laughs> Madame. Yeah. Madame. Right, okay, it's a, it's a perennial process of education. Par apmācību un izglītību. Britu sievietes vārds šoreiz ir Džīna, nevis Franču Žans, un tas ir vecs, vecs skotu vārds, tāpēc es gribēju tikai to paskaidrot some international protection status. Šeit mēs runājam par cilvēkiem, kuriem ir nepieciešams starptautisks aizsardzības status. Un kādā kontekstā mēs šeit runājam? Mēs runājam par iespēju, tiesību līdzvērtību. Jo, ja mēs runājam par to, ka jābūt vienādām tiesībām starp trešo valstu valstu piedarīgajiem, tad labāk, manuprāt, būtu nepiemērot šo direktīvu arī uz tiem, kuriem ir starptautiskās aizsardzības status. Tad mēs tālāk varam runāt par kvalifikācijas direktīvu. Nu, piemēram, tādi jautājumi kā sociāla aizsardzība, tad varbūt šeit ir jāpasaka ir vēl viena joma, kur būtu nepieciešams pievērsties vienlīdzīgais attieksmes jautājumam, lai varētu skaidri redzēt, kam ir atbildība par to. Kas tika darīts iepriekšējā sasaukumā? Mēs runājam par pagaidu nolīgumu, un tajā brīdī tik tiešām mēs runājam par to, ka jābūt vienādām tiesībām gan trešo valstu valsts piedarīgajiem, gan arī Eiropas Savienības pilsoņiem. Un tad, kad mēs skatāmies uz starptautisko konvenciju, piemēram, starptautiskās darba organizācijas konvenciju, tad šeit vienāda attieksme darba tirgu. Šeit ļoti skaidra ideja. Un tāpēc tajā brīdī, kad izskatām grozījumus, tad varam atbilstoši noteikt, ko īsti nozīmē vienādas tiesības. Grozījumi. Man nevisai patīk priekšlikums svītrot 19. preambulas punktu. Jo, manuprāt, jā, Eiropas Savienībā ir tādi likumi, un ja mēs svītrosim 19. Uh, preambulas punktu, jo šeit mēs svītrosim norādes uz likumiem, kas būtu attiecināmi arī uz darba dzīvi. Un tas ir jāņem vērā tad, kad mēs izskatām šo priekšnekumu. Un tad, kad mēs pārbaudām pievienoto vērtību Eiropas Savienībā, man pašai šobrīd šķiet, ka mēs vienkārši kodificējam to, ko dalība valsts jau tagad dara. Un tad pieliekam klāt tādu Eiropas Savienības etiķeti. Bet īstenībā nav nekādas īpašas kopīgas pieejas. Thank you. Now, after hearing from the members, back to the rapporteur. Un eh, tagad dodam vārdu atkal referentē Mācija kundze, vai jūs gribētu reaģēt uz eh, paustajiem komentāriem? Paldies, priekšsēdētāji. Ko tad sacīt? Euh, es uzdevu jautājumu komisijai par to, vai, eh, es uzdevu jautājumu par to, vai šī attālinātie strādājošie tiks iekļauti uh, iekļauti direktīvas pielietojums sfērā, tāpēc arī mēs to pagaidām neiekļāvām mūsu projektā. Tas pats attiec uz bēgļiem, tie ne, nav attiecināti uz direktīvas pielietojumu sfēru. Un tagad es gribētu uzdot jautājumu atkal komisijai, manuprāt, mums ir priekšlik, mums ir komisijas priekšlikums attiecībās bēgļiem un šiem esla pēc mēs neuzskatījām par nepieciešamu uh, tos iekļaut šī priekšlikuma pielietojuma sfērā. Runājot par. Um, jā, ko tad es gribēju sacīt vēl? Runājot par pielietojumu sfēru un, un par ģimenes apvienošanos, man šķistu loģiski, ka tas tiktu minēts šeit, ka. Uh, šis jautājums tiek pieminēts, jo tās ir personas, kuras strādā, un es domāju, ka Tas neradīja nekādas problēmas padomē, tas nerada problēmas arī mums, tās ir personas, kuras strādā un no svarīgs iemesls, kāpēc šīs personas ir ieradušās izņemot, ja tas jums rada kādas problēmas, mēs varam to vēl apspriest, taču katrā ziņā līdz šim tas nekādas grūtības nav radījis. Es džīnus sacīto savukārt nevisai labi sapratu, un Eh, kas tad ir par problēmu ar devīto apsvērumu Džīnai Lambertei? Un tad vēl, ja ir citi jautājumi, tad esmu gatava uz tiem atbildēt. Merci. Paldies. Sērkās kungs, vai vēlaties piebilst kādu komentāru? Nē, priekšsēdētāji, gribu pateikties par šo iespēju un lūgt kolēģis izlasīts eh, rūpīgi ko ir sagatavojusi Nodarbinātības komiteja, jo mēs esam šeit asociētie, un ja mums ir eh, tri trilogs beigās, tad eh, strādāsim saskaņot, pretie gadījumā mums būs grūti nonākt līdz galām. Es saprotu, eh, Lībe komitejā es varu būt ar vairākiem jautājumiem vienas prātas, ar citiem mazāk, bet es domāju, ka mēs varēsim nonākt pie kopīga rezultāta. Paldies, turpina priekšsēdētājs šķiet ka vēl kāds gribēja ko piebilst Botskurts kundze. Eh, Par ģimenes locekļiem. Ja vien es pareizi sapratu, mēs attiecināsim šo direktīvu tikai un vienīgi uz tiem, kuri ir iebraukuši, lai apvienotu ģimeni un ar labprāt strādātu. Bet iedomājamies reālu situāciju, kad personā dodas uz citu valstu, lai, piemēram, koptu vecākus vai arī kaut ko citu darīt, bet neplāno nemaz strādāt, bet jau ir pensionārs, vai tas nozīmē, ka būs cita procedūra šādai personai? Matie eh kundze, jā, šeit vienot atļauja ir uzturēšanās un darba atļauja, un, ja tā ir kundze gados, kurā nestrādā, tad šī nav vienotā atļauja. Mums ir vienkārši skaidri jāizprot lietas. Ja viņi nestrādā, viņi nevar pieprasīt darba atļauju. Pagaidīsim eh, komisijas sacīto. Tas eh, nemaina statusu. Eh, komisija izsakās. Um, paldies. Paskaidrošu. skatīsimies uz sākotnēju komisijas priekšlikumu, ko Matjo Konze ļoti labi papildināja. Doma ir tāda, ka šeit ir divas darbības jomas priekšlikumā. Vispirms ir personas, kas dodas uz citām valstīm strādāt un var izmantot šo vienoto atļauju. Tātad vienota atļauja ir tikai tām personām, kas plāno strādāt un saņem tiesības strādāt. Un tad ir vēl citi aspekti šajā priekšlikumā, kur ir teikts, ka ja persona, trešās valsts, valsts piedarīgais, atbrauca uz Eiropas Savienību citos, citu iemeslu dēļ, piemēram, kā ģimenes loceklis, kā students, vai arī jebkādā citā veidā uzturās legāli, Un, ja saskaņā ar nacionālajiem likumiem vai arī Eiropas Savienības normatīvo bāzi šādai personai tiek piešķirtas tiesības strādāt, tad par šādām tiesībām ir nepieciešams iekļaut ierakstu uzturēšanās atļaujā. Tas nozīmē, ka nekas reāli nemainās. Vienkārši dalībvalsts skaidri un gaiši atļaujā pasaka, ka šādai personai ir tiesības vai nav tiesības strādāt, un ja ir, tad saskaņā ar kādiem noteikumiem, nu, piemēram, vīrs vai sieva brauc uz Eiropas Savienību, lai būtu kopā ar savu otro laulāto, kuram ir tiesības uzturēties Eiropas Savienībā, tad saskaņā ar padomis direktīvu šādai personai būs tiesības strādāt 12 mēnešus un pēc tam dalība valsts var iekļaut šīs personas uzturēšanās atļauja, informācija par to, vai ir tiesības strādāt vai nav. Tātad nekas reāli nemainās, status nemainās. Personai būs ļoti viegli, jo tagad ir skaidrs, kādas tiesības man ir. Un tad savukārt arī darba inspektoriem vai policistiem, kas pārbauda personas identitātes dokumentus, varēs paskatīties un redzēt, vai personai ir vai nav tiesības strādāt. Bet status nemainās. Vienkārši personas tiesības, kas tiek piešķirtas saskaņā ar valsts vai Eiropas Savienības likumiem, šīs tiesības tiek skaidri ierakstīt par bēgļiem. Komisija sākotnējā priekšlikumā negribēja iekļaut bēgļus darbības jomā. Šeit runājam tieši par 12. pantu, par ko ir atbildīga nodarbinātības komiteja. Kāpēc? Jau tagad mums ir normatīvie akti par bēgļiem, tā ir 83. direktīva par minimāliem standartiem attiecībā uz trešo valsts, valstu valsts piedarīgajiem attiecībā uz uh, viņu kvalifikāciju vai atļauju. Uh, Un šeit ir skaidri pateikts, kādas tiesības ir bēgļiem vai arī starptautiskās aizsardzības saņēmējiem. Un bēgļu tiesības ir daudz labākas nekā tās tiesības, kas ir iekļautas komisijas priekšlikumā, par ko mēs šobrīd runājam. Tāpēc komisija uzskata, ka bēgļu tiesības, kas jau tagad strādā, šīs tiesības jau ir aprakstīts Eiropas Savienības likumos, Un, lai nerastos pārpratumi un pārklāšanas ar diviem instrumentiem, mēs negribam iekļaut šeit. Paldies! Jā, citu komentāru šobrīd nav, tad, manuprāt, pietiek. Jo šeit ir ziņojuma projekts, kas tika prezentēts, un tagad varam izskatīt nākamo darba kārtības punktu, atceroties, ka grozījumus var iesniegt līdz 23. martam. 12.00 nodarbinātības komitejā. Nodarbinātības komiteja savukārt būs 24. marts. Mūsu gadījumā 23. marts. Tagad ir nākamā patvērumu pakete, kas ir diezgan sarežģīts normatīvu aktu kopums, un uzreiz pateikšu, ka laikums nav daudz, un ir daž, dažādas iniciatīvas, kas ir saistīts ar patvērumu. Vispirms mums ir paredzēta vie, viedokļa apmaiņa 4. darba kārtības punktā par minimāliem standartiem attiecībā uz dalību valstu procedūrām, ar kurām piešķir un atņem starptautiskās aizsardzības statusu. Pārstrādātā versija. Tātad, vispirms uzklausīsim Gijomu kundzi, kas ir referente un tad prezidentūra un komisija arī pateiks savu viedokli. Šādā veidā iegūsim iedvesmu diskusijā, bet lūdzu ņemiet vērā, ka šeit ir vismaz piecas iniciatīvas par patvērumu. Un tāpēc lūdzu atceramies, ka laika nav daudz. Giemas kundze. Merci, euh, monsieur le président. Paldies, es priekšsēdētāju ļoti ātri Daži vārdi runājot par kontekstu, kurā skatāms ir šis priekšlikums. Direktīvas pārveidošanā ir paredzēta, lai harmonizētu Eiropas patvērumu notiekumus, un mm, ir aizvien daudz trūkumu šeit. Tāpat arī ir paredzēts reaģēt uz ļoti daudzajām paustajām eh, kritikām, ko atsevišķi sauc par patvērumtiesību loteriju, un arī, lai varētu izkļūt no bloķētās sistēmas, kurā eh, varēja brīvi daudz ko interpretēt patvērīgi. Nu, tiek piedāvāta ambicioza pieeja eh, kas ir jāpēta padziļināti un ir paredzēts aizpildīt juridiskos trūkumus un tukšumus un ļoti daudz eh, izmaiņas, kas tiek uzskatīts kā, eh, kā, eh, kā jau sasniegts, kas izpaužas caur tiesu nolēmumiem, un ir jautājumi jārisina saprātīgā tempā. Tāpēc mums ir jādomā par uh, Eh, eh, par četrām, četriem konkrētie, eh, konkrētiem pasākumiem, prasības ieteikšana, paredzētie termiņi, tāpat arī pātrinātās procedūras, obligātā intervija ar patvēru prasētāju un arī tāda kategorija kā īpaši viegli ievainojama persona kategorija. Un es gribētu paturēt šajā tekstā, paturēt spēkā trešās drošās valsts principu, kā arī izveidot eh, dalību, eh, piedāvāt dalību valstu izveidoto eh, sarakstu. Tomēr tas mums nepalīdzēs izvairīties no ļoti daudzām atšķirībām, neraugoties uz to, ka tekstā tiek piedāvātā kritēriji un ko regulāri tiktu pār, pārbaudīta tā saucamo drošo valstu kvalificēšanās un atbilstība. Uh, Manuprāt, šeit ir trīspusēji jāskatā jautājums. Pirmkārt, teksts, kas tika jau 2004. gadā piedāvāts, bija ļoti sarež, sarežģīts, un pirmā ēnu referentu sanāksmē doma par uh, pilnīgu pārveidi iepriekšēji pārveidei pat tika pieminēts. Uh, pati doma šķiet ļoti titāniska, tomēr jau dokuments ir uh, kompromisa rezultāts eh, sarunām ar dalībvalstīm, kas vēlas paturēt nacionālās patvērumu procedūras. Otrās grūtības, manuprāt, ir tās šajā etapā, ka vairākas dalībvalstis ir naidīgas reformai vai katrā ziņā viņām ir grūtības ar piedāvāto reformu galvenokārt tāpēc, ka administratīvi šie pasākumi ir ļoti smagnēji un pieprasa papildu izmaksas. Un tāpat arī ir jāatgādina tas, ka ja finanšu aspekti ir ar visu savu loģisku, tā, loģiku, tad mēs runājam par dalību valstu atbildību, citiem vārdiem sakot. Ja, e, ja eh, izrādās, ka šeit ir runa par patvērumu tirgu, tad to nevajadzētu tā organizēt. Treškārt, eh, politiskie paradoksi, par kuriem jūs priekšsēdētāji runājat tikko, eh, attiecībā uz to, ka šis ir teksts, kas ir skatāms globālā paketē un uh, ir daļa no pieciem tekstiem, kurā ik viens atsevišķi jāskat kā būtisks, ja tas ir ņemts atsevišķi. Un šie dažādie teksti e, nevirzās vienādā ātrumā padomē uz priekšu, un tāpēc, ja darbs ir ļoti sarežģīts, tomēr mums ir nepieciešama uh, horizontāla pieeja visai paketī. Un varbūt komisija un padomu varētu mums e, paskaidrot cīkāk par šiem jautājumiem. Ar to es arī. Uh, būšu visu izklāstījusi un e, varbūt es vēlāk varētu runāt par e, mazliet vispārīgākām vadlīnijām un darba kalendāru. Un tagad e, Burgos kungs no prezidentūras lūdzu. Eh, Paldies, priekšsēdētāji no padomas eh, viedokļa. Mēs piekrītam referentē, ka šī direktīva ir būtiska patvēruma eh, sistēmai. Tā ir eh, centrs visai sistēmai, lai mēs varētu nodrošināt garantijas un tiesības. Komisija ir nākus klajā ar priekšlikumu, kas ir ļoti ambiciozs, kurš ir Eh, pelnījis ļoti rūpīgu izpēt no padomas puses, kā arī no eh, parlamentu puses, kā jau to sacīja referenti. Padomē eh, savukārt tika prezentēta šajā jomā politika un notika viedokļa apmaiņa par šo jautājumu ļoti vispārīgi. Un es redzu divus principus, kurus mēs varētu izcelt. Pirmkārt, ministri vēlas, lai ir garantiju un tiesību līmenis, kas būtu pa, paaugstināts un, un atbilst Eiropas Savienības un dalību valstu eh, līmenim, un otrkārt, lai procedūras būtu efektīvas, lai tiktu mazināta birokrātiskā slodze, kas kavē pieņemt ātru, adekvātu risinājumu. Un eh, kas varētu būt pievilcīgs tām eh, personām, kas grib ļaunprātīgi šo procesu izmantot. Un eh, šie ir divi vēstījumi no pirmajām padomas debatēm, un eh, tiek uz, ir uzsāktas sarunas tehniskajā līmenī, ir jau notikušas vairākas sanāksmes darba grupā, un tādas notiks arī tuvā nākotnē, taču šobrīd mums nav kopīgas padomas pozīcijas, un mums ir nepieciešams vairāk laika, lai mēs varētu pie tādas nonākt, un tāpat arī tas būs nepieciešams, lai mēs varētu nonākt pie vienošanās ar parlamentu. E, taču mums ir nepieciešama adekvātā, adekvāta pozīcija no visām institūcijām, un jau no pirmajām tehniskajām diskusijām izrietēja, ka atsevišķos būtiskos punktos, kurus pieminēja arī referente, tādi jautājumi kā resursi un tā tālāk, būs nepieciešama ļoti rūpīga izpēde un tehnisks darbs no padomas puses, bet kopumā mēs esam gatavi maksimāli sadarboties, lai nonāktu pie, e, pie risinājuma ar parlamentu. Gracias. Paldies! Un komisijas vārdā? Sī. Senjora Martīni. Martīni kundze, paldies priekšsēdētāji. Mēs esam uh, liela delegācija un mums tad jāsadala pienākumi. Tātad. Uh, vispirms es vēlētos pateikties referentē Gijomas kundzei. Mums ir bijušas vairākas tikšanās uh, un uh, Um, mēs strādājam pie tā, lai paaugstinātu uh, minimālos standartus uh, Eiropā un lai noteikti vienotu spēles noteikumus patvēruma jomā. Mēs priecājamies par jūsu atbalstu šai jomā, bet mums ir arī jāatzīst, ka šie dokumenti ir ļoti tālējoši un sarunas par šiem pieciem dokumentiem nebūs vieglas. Ir trīs problēmu jomas, ko uzsvēra Gijomas kundze. Tātad pirmkārt šis dokuments ir sarežģīts, to nevar noliegt. Un Gijomas kundze arī ir norādījis tos iemeslus, kādēļ šis uh, dokuments ir pēc būtības sarežģīts. Tom, to, tas ir pārmantots jau no iepriekšējā uh, tiesību akta. Mums ir bijušas divpusējas tikšanās arī ar ēnu referentiem. Uh, ideja ir izteikt par to, ka vajadzētu varbūt pārstrādāt šo tekstu kopumā, bet šo iespēju izvērtēja arī komisija. Tomēr ir taisnība, ka pašreiz spēkā esošā direktīvā ir pozitīvi elementi, un tos mēs vēlamies saglabāt. Mēs nevēlējāmies riskēt un uzsākt diskusijas par katru punktu, kas varētu apdraudēt arī šos pozitīvos elementus. Tādēļ mēs vēlējāmies tos saglabāt un uh, diskutēt par jau spēkā esošo tekstu, un tādēļ arī šis dokuments ir tik sarežģīts. Mums, protams, ir iespējas organizēt tehniskas tikšanās un skaidrot virkni no šīm problēmām, un mēs arī cenšamies vienkāršot šo tekstu un padarīt to skaidrāku, cik vien iespējams. Otrs punkts - tas, ka da dalību valstis iebilst pret šīm reformām. Uh, protams, saruna, mēs atrodamies tikai sarunu sākuma posmā, un šīs sarunas nebūs grūtas, vieglas, es atvainojos. Um, tāpat kā tas bija arī pirmā uh, dokumenta gadījumā, bet uh, mēs strādājam konstruktīvā gaisotnē ar dalību valstīm un uh, ir svarīgi nodrošināt, lai dalību valstīs būtu vienoti standarti, lai nebūtu šāda patvēruma loterija, kā to teica Gijomas kundze, varbūt es tā gluži nenosaukt, bet tas tomēr uh, parāda to, ka ir atšķirības, būtiskas atšķirības starp dalību valstīm, un to mēs nevaram atļauties, jo tas uh, grauj uzticības gaisotni, kas būtu nepieciešams starp dalību valstīm patvēruma jomā, ja mēs gribam ieviest vienotu Eiropas patvērumu piešķiršanas sistēmu. Un vēl eh, nākošais punkts ir šī paketes pieeja, ir uz galda vairāki priekšlikumi, kas tiek apspriesti vienlaikus. Daži ir horizontāli priekšlikumi, un uh, Uh, tie ir jāskata saskaņots pieejas kontekstā. Uh, komisija cenšas būt konsekventa savos priekšlikumos. Mēs arī cenšamies nodrošināt uh, diskusiju virzību uz priekšu padomē pašreizējā prezidentūra un Belģijas, Belģijas prezidentūra, nākošā prezidentūra ir apņēmības pilnas kopīgi analizēt virkni problēmu, lai nodrošinātu konsekvenci un pēctecību, un esmu pārliecināta, ka arī parlaments padomās par šiem horizontāliem jautājumiem, lai nodrošinātu konsekvenci un koordināciju no visiem viedokļiem šajā Eh, aspektā mēs varam šādu pieeju tikai apsveikt, un ir ļoti svarīgi nodrošināt veiksmīgu dialogu da, starp dažādiem referentiem, dažādām uh, iesaistītām pusēm, lai nonāktu pie vienotas nostājas un vienotas pieejas, kas nāks par labu visas sistēmas uh, saskaņotībai un darbībai. Paldies! Paldies, tagad esam gatavi uzsākt diskusijas. Es gribētu jums atgādināt, ka uh, jācenšas runāt pēc iespējas īsi, lai mēs varētu apspriest visu šīs piecas iniciatīvas, kas ir iekļautas patvērumu piešķiršanas paketē. Vispirms vārds Monikai Holmajers kundzei. Priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, jautājums Eiropas parlamentā nemaz nav jauns, un šajā sasaukumā, balstoties uz Stokholmas programmas, bija skaidrs, ka nāksies risināt šo lietu. Skaidrs, ka patvērumu jautājumi nav viegli risināmi, un tagad ir īstais brīdis risināt patvērumu jautājumus, kā teica Eurodak bēgļu birojs. Un, manuprāt, šeit ir trīs aspekti, kas ir jāsasaista kopā un uh, vajadzēja šos aspektus iekļaut vienā paketē. Tagad savukārt ir trīs uh, atsevišķi dokumenti. Vispirms uh, direktīva par minimālām prasībām, tad vēl arī direktīva par uh, piešķirtām tiesībām, par, par kvalifikācijas noteikumiem, lai iegūtu patvērumu statusu. Tāpēc es arī vēlos teikt komisijas pārstāvēji, manuprāt, šobrīd nav saskaņots variants Manuprāt, dažos gadījumos ir neskaidras tiesību normas, neskaidri tiesību jēdzieni, ir arī citi aspekti, kas dažreiz pat zaudē tiešām savu jēgu, un eh, ir tā dažreiz, ka viena un tā pat persona grupa dažādās direktīvās tiek aprakstīta savādāk, izmantojot citu terminu. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgi, savādāk var rasties nepareiza interpretācija. Piemērs. Es tieši runāju par personu grupu rodas sajūta, ka, ka rodas, ka uh, rodas šeit pe personas grupu paplašinājums. Piemēram, pār minimālajiem standartiem. Interesanti sanāca, ka mēs minimālo standartu direktīvu jau esam pieņēmuši pirmajā lasījumā, lai gan nav šobrīd vēl ir skaidrs, uz kādām personām mēs tieši attiecināsim šīs normas. Tas reāli nozīmē, ka horizontālos jautājumus ir nepieciešams vispirms identificēt un tad noskaidrot. Piemēram, tāds jautājums kā definīcijas un iedzieni. Un tas ir jādara pirms mēs varēsim runāt detalizēt, kādas tiesības piešķirt vai nepiešķirt. Šobrīd es nevaru uh, pieņem tādu situāciju, kad komisijas pārstāvis saka, ka nevajadzētu pārstruktūrēt. Es domāju, ka parlaments ar lielāko prieku pārstruktūrētu šo jautājumu, ja uzskatīsim, ka tas ir vajadzīgi un svarīgi un pareizi. Kā jau teicu, būtu labāk, ja būtu tikai viens dokuments, viens normatīvais priekšlikums, kur tiktu iekļauti visi šie trīs aspekti saskaņotā, vienotā veidā. Savādāk sanāk, mums ir trīs normatīvie akti, kur ir norāda vienam uz otru, un līdz ar to nav maz tik viegli saprast, un arī nav viegli izskaidrot. Vēlos pateikties referentei par to, ka viņi jau tagad teica, ka ir nepieciešams nodrošināt koordināciju starp dažādu partiju referentiem. Vienu lietu vēl gribu teikt pašās beigās, es uzskatu, ka pareizi tas, ko teica referente, kā principi un atbildība, ka pēc būtības šeit tiek runāts par, vien, par tiem pašiem principiem, bet tā kā es pazīstu padomu un, un atsevišķas dalību valstis arī vēlos teikt, ka katrā valstī ir mazliet savādāka situācija gan finansiāli, gan arī attiecībā uz administratīvo pusi. Uh, ir nepieciešams radīt tādas tiesību normas, lai realitātē šīs normas tiktu īstenotas. Un es zinu, ka dalību valstīs ne visos gadījumos ir viegli visas normas īstenot. Es domāju, ka mums priekšā vēl ir gara un interesanta diskusija, mums ir jābūt aktīviem. Un tagad strādāsim pie šiem diviem dokumentiem. Paldies! Thank you. Mrs. Hennis Plešert. Hennis Plešert, skundze. Paldies, priekšsēdētāji. Mums tiešām ir uh, problēmas ar šo priekšlikumu. Mums ir milzīga pakete mūsu priekšā. Un uh, šeit ir uh, priekšlikumi par bēgļu uzņemšanas nosacījumiem, par uh, obligātiem standartiem. Uh, trešo valstu valsts piedarīgiem, un uh, es uh, neaicinātu pilnībā šos priekšlikumus pārstrādāt. Es varētu tos atbalstīt, bet es tomēr gribētu lūgt, lai komisija, un komisija to tā ir apsolījusi, lai būtu noteikti veikta horizontālā pieeja, lai tiktu pārskatītas definīcijas un juridiskās koncepcijas. Un uh, būtu koordinācijas ar parlamentu komisiju un padomi, un tā mēs varētu virzīties uz priekšu ātrāk. Tā es skatītu šo pareizo pieeju, citādi mēs virzīsimies uz priekšu un atpakaļ un izgudrosim no jauna uh, uh, divriteni un lūdzu uh, informē, ļaujiet mums uh, rast vienošanos politiskās grupās un starp trim institūcijām virzīties uz priekšu ātrāk, uh, sniedziet mums visu nepieciešamo informāciju, jo pretējā gadījumā mēs atkārtosim atkal vienu un to pašu. Un, uh, Eh, es atbalstu referentu. Mēs, protams, visi vēlamies labākus tiesības un garantijas, efektīvākas procedūras, birokrātijas samazināšanu. Mēs visi atbalstam šādus mērķus, bet tai pašā laikā mums jābūt pragmātiskiem un arī es vēlētos eh, no jums saņemt darba grafiku, kad uh, mēs varētu saņemt pārskatu par šiem horizontāliem jautājumiem. Paldies, Busutilkungam vārds. Paldies, priekšsādātāji. Žanīna Hanis Plašārda jau patiesībā pateica to, ko es vēlējos teikt, tādēļ runāšu īsi. Es arī atbalstu aicinājumu īstenot visā paketē horizontālo pieeju, un es atbalstu Monikas Holmajers uh, pieeju. Ja mēs uh, patiesi neidentificējam kopīgos jautājumus visos šajos priekšlikumos horizontālā veidā, mēs nespēsim virzīties uz priekšu katrā, attiecībā uz katru no šiem priekšlikumiem. Šādējā, šādi mēs šķier, šķērdējam laiku apspriežot katru atsevišķo priekšlikumu, kaut gan mums vajadzētu tādu kopīgu saskaņotu pieeju par kopīgiem jautājumiem šajos priekšlikumos. Tādēļ es pilnībā atbalstu manu kolēģu iepriekš pausto viedokli. Mums ir nepieciešama komisijas palīdzība, lai mēs uh, īstenotu horizontālu pieeju visos šajos jautājumos, un mums kā komitejai ir jārod kompromiss par šiem horizontāliem jautājumiem, un tikai tad mēs varam iedziļināties detaļās katrā atsevišķajā priekšlikumā. Paldies! Paldies, neviens vairāk nevēlas izteikties. Jā, tomēr lūdzu. Flotras kundze. Paldies! Vispirms es gribētu pateikties Silvīgijam par sniegto prezentāciju un par to veidu, kā viņi organizē pārdomas par šo priekšlikumu. E, direktīvas pārskatīšana par procedūru, es to uzskatu par ļoti skaidru, pamatotu ar labo gribu uzlabot standarts attiecībās patvērāt pieprasītāju aizsardzību procedūras ietvaros, kas man ir pilnīgi būtiskie. Un es domāju, ka jā, mūsu kopīgais mērķis tāds ir padarīt procedūru taisnīgāku, kas labāk garantē imigrantu tiesības, tad mēs risinājumu atradināsim. Padomas prezidentūra mums arī saka, ka tas ir ministru mērķis. Tomēr manā priekšā un mācu priekšā un atmiņā ir debates padomē novembra beigās par šo slaveno priekšlikumu, un es varu garantēt, ka lai šajā mūsu ministru deklarācijā rastu vēlmi uzlabot tiesību aizsardzību, uzlabot procedūru, tomēr tad ir tiešām e, jālasa kafijas biezumos. Tas ir pilnīgi pretēji ļoti asajai kritikai attiecībā uz birokrātiju, izmaksu celšanu un jūs vēlaties patvērumu e, izteicījiem, ka jūs vēlaties patvērāt pie, pieprasītāju tiesības e, izvirzīt dalībvalstu tiesību priekšlādā, un mēs e, tiešām e, tomēr nevisai varējām saskarties ar vēlmu uzlabot situāciju, kura ir jāuzlabo. Un ļoti labi, ka referents Silvīgi Joma e, to norāda, un ir pilnīgi skaidrs, kā īpašu procedūru ierobežošana ir būtiska, tāpat arī ļoti svarīgs punkts ir e, pretprasību un pārbaudījumu e, atcelšana un Tāpat arī apelācijas tiesības. Bet e, problēmas, kādas ir, pirmkārt, šīs priekšlikums ir daļa no paketes, Un, manuprāt, šajā sakarā mums ir rūpīgāk pārdomā. Dažādos priekšlikumos ir jābūt konsekventiem, un ja ir koncepcijas un iedzieni, kas ir lasām visā direktīvā, tad tiem ir jābūt skaidri definētiem. Tomēr man nav skaidra iespēja par etapu diferencēšanu, vai mums vajadzētu un kādos apstākļos un kādā veidā organizēt eh, šo darbu, lai mēs nonāktu pie kopsaucēja, vai arī eh, diskutējot pēc būtības par direktīvas pastāvēšanas jēgu un par tās transversalitāti to eh, iekļaut un varbūt tādā veidā mēs varētu nonākt pie vienošanās un būt konsekventiem šo tekstu sakarā. Bet jautājums ir par efektivitāti. Ja mūsu mērķi ir kopīgi, tad mēs atradīsim veidu, kā mēs varam virzīties uz priekšu. Man e, nav grūtību šeit. Sur les textes et Un es domāju, ka mums vajadzētu e, domāt par darbu organizāciju, lai apspriežot šos tekstus darba gaitā un e, tos pārskatot e, diskusiju grupās, sēnu referentu grupās, mums vajadzētu strādāt, lai mūsu definīcijas būtu kopējas, konsekventas un mēs veidojam likumdošanas tekstu, kas ir konsekvents un koherents. I think that horizontal. Uh... Es domāju, ka uh, nepieciešama īstenot horizontālu koordināciju ir kļuvusi skaidrs, to ir norādījusi virkne deputātu, un es domāju, ka ir pienācis laiks organizēt apaļo galdu, apaļā galda tikšanos ar. Uh, scheduled April. Ar Odisejus uh, tīklu un tas ir paredzēts 26. Uh, aprīlī 13. jeb vienos pēcpusdienām. Nē, es atvainojos trijos pēcpusdienā. Un uh, šajā apaļā galdā tiks apspriesti horizontālie jautājumi. Tagad atgriezīsimies pie komisijas. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsādātāja kungs, ļoti īsi. Mēs visi esam vienus prātis, ka ir jānodrošina konsekvence un saskaņotība. Es mm, neietu varbūt tik tālu, kā teica Maiers kundze, kas vēlas apvienot uh, trīs priekšlikumus vienā, ir jau arī citi noteikumi, kas ir jāievēro attiecībā uz direktīvu pārskatīšanu. Šeit ir nepieciešams starp institūciju vienošanās, un šeit ir ļoti specifiski noteikumi šajā jomā par šiem horizontāliem jautājumiem. Jā, mēs esam gatavi palīdzēt un identificēt šos horizontālos jautājumus, bet šeit ir šajā jomā ne tikai horizontālie jautājumi. Mēs gribētu atbildēt eh, arī eh, atbalstīt Flotras kundzi par šie, to, ka šie trīs priekšlikumi tomēr ir ļoti atšķirīgi ar dažādiem mērķiem un arī uh, Tādēļ definīcijas ir atšķirīgas, jo šie mērķi ir atšķirīgi, pat ja ir runa par vieniem tie pašiem cilvēkiem. Mēs uh, runājam par. Mēs nevaram runāt par bēgļiem uzņemšanas noteikumu direktīvā, jo tie ir patvēruma meklētāji. Mēs viņus nevaram nosaukt jau par bēgļiem. Un ir vēl daudz citi jautājumi, kas ir jāizdiskutē. Uh, Tādēļ es vēlētos eh, šo darbu veikt paralēli. Protams, horizontālā pieeja ir viena lieta, kas skar eh, virkni ierobežot jautājumu ģimeņu apvienošanās, eh, intervijas, apelācijas tiesības, bet ir vēl citi jautājumi. Uh, uh, ir eh, šeit nav iekļaujama kā horizontāli jautājumi un ir jāturpina darbs arī pie visas paketes kopumā. Un šiem diviem procesiem jāiet paralēli. Mēs esam gatavi palīdzēt jums darboties konstruktīvā gaisotnē gan parlamentā, gan padomē. Paldies, Lūdzu, Gijoms kundze. Jā, pavisam īsi. Mēs atrodamies eh, šo problēmu centrā, var teikt, un uh, apspriežot šo paketi un dokumentus. Es atbalstu ideju par to, ka būtu jāmeklē vienošanās ar uh, padomu. Protams, tas nebūs viegli, bet uh, es domāju, ka tai pašā laikā parlamentam ir jāspēlē sava loma loma starp institūciju dialogā un jācenšas panākt pēc iespējas plašāka vienprātība. Uh, vēl uh, uh, es gribētu teikt, ka es vēlētos turpināt darbu ar ēnu referentiem un pievērsties šī temata būtībai lai mēs varētu aptvert šo diezgan sarežģīto komplekso jautājumu. Pat ja šodien izskanēja tādi komentāri un ar iepriekšējās tikšanās reizēs par šo horizontālo dimensiju, es ļoti labi saprotu. Un es, eh, man grūti tagad ir iedomāties, kāds īsti varētu būt darba grafiks attiecībā uz šiem horizontāliem jautājumiem. Tas ir komisijas ziņā. Uh, bet mums ir jāstrādā un jācenšas panākt vienošanās ar koordinatoriem un ēnu referentiem par horizontālajiem jautājumiem. Un kā jau es sākumā norādīju, tas ir tāds ilgtermiņa un uh, sarežģīts darbs, kas tā mūsu priekšā. Un vēl visbeidzot par grafiku, paldies, ka jūs mūs informējāt par uh, 26. aprīlī paredzēto apaļā galda tikšanos. Uh, mēs uh, strādājot pie šiem jautājumiem, horizontāliem jautājumiem attiecībā uz patvērumiem, patvērumu piešķiršanu, mums ir arī svarīgi uzzināt precīzāk par virkni jautājumu un par grafiku. At, ja mēs saņemam atbildi no padu, es atvainojos no komisijas par horizontāliem jautājumiem, kas pašlaik ir iesaldēta. Es domāju, ka pirms septembra būtu grūti iedomāties, ka mēs varētu nonākt pie kaut kā konkrēta, kāda konkrēta ziņojuma. Bet esmu gatava ar visiem sadarboties. Paldies! Labi, varam turpināt darbu. Tagad ir piektais darba kārtības punkts. Obligātie standarti, lai kvalificētu trešo valstu valsts piedarīgos vai bezvalstniekus kā personas, kam nepieciešama startautiskā aizsardzība un piešķirtās aizsardzības status, saturs. Pārstrādāta redakcija. Šeit mums ir priekšlikums kura mērķis ir risināt tās problēmas, kas saistās ar pirmo patvēruma likumu paketes fāzi, un šeit mērķis ir veidot kopīgo patvērumu meklēšanas politiku, kā arī panākt vienotu statusu. Šeit grozījums var iesniegt. Grozījums var iesniegt, bet šajā gadījumā mēs runājam par viedokļu apmaiņu. Mēlos atgādināt vēlreiz pār apaļā galda diskusiju, kas notiks nākamnedēļ par horizontāliem jautājumiem un ziņojuma projekts jūnija beigās tiks prezentēts jūnija beigās, 23. un 24. jūnijā. Bet vispirms uzklausīsim Džina Lamberts. Es ļoti atvainojos, ka pirms tam nepareizi izrunāju jūsu vārdu, jo man šķiet, ka tas ir franču Žan Lambert, bet jūs esat Džina Lambert, lūdzu. Jā, jā, manuprāt, var laboties un mācīties. Ļoti labi. Kā jūs teicāt, mēs šeit risinām to, ko parasti visi sauc par kvalifikācijas direktīvu. Sākotnējā direktīva tapa 2004. gadā, un tolaik ar parlamentu konsultējās, tagad savukārt saskaņa ar Lisabonas līgumu. Mums ir koplēmuma procedūra. Un direktīva esošajā redakcijā risina tādus jautājumus, kā kvalificēšanas noteikumi, lai, da, lai saņemtu um, bēgļa statusu vai arī starptautiskās aizsardzības statusu. Parasti starptautiskā aizsardzība tika uzskatīta kā papildu status tiem cilvēkiem, kuri nevar saņemt aizsardzību saskaņā ar Ženēvas konvenciju, bet šā vai tā viņiem ir vajadzīga aizsardzība. Un šķiet, ka tas, kas attiecās uz vajāšanas normām, piemēram, saskaņā ar 1951. gada konvenciju, sociālās grupas. Un tas, kas tika iekļauts 2004. gada direktīvā, tur bija pateikts, ka ne obligāti valsts pārstāvi var vajāt kādu grupu, var būt arī neoficiālie, neoficiālas grupas. Tika risināti tādi jautājumi, kur notiek šī aizsardzība, varbūt aizsardzību var nodrošināt izcelsmes valstī, uh, kādi ir nosacījumi, kas ir jāievēro, un kurš var piešķirt šādu aizsardzību, piemēram, izcelsmes valstī. Un es atceros, ka parlamentam bija dažādas problēmas ar direktīvu arī esošai redakcijai. Un tad tika iekļaut arī tādi aspekti, uh, kā, kurš saņem aizsardzību, kāds ir, uh, kāds ir aizsardzības saturs, piemēram, runājot par ceļojuma dokumentiem, nodarbinātību, sociālo apdrošināšanu, veselības aprūpi un citiem jautājumiem, kas šobrīd mums risināms ir pārstrādātā versija. Pārstrādātā versija šeit ir tieši tādēļ, ka praktiski pastāv milzīgas atšķirības starp dalību valstīm, jo dalību valstīs tiek dažādi interpretētas direktīvas koncepcijas, un tieši tādēļ ir nepieciešams pārstrādāt, pārskatīt Un, piemēram, mēs konstatējam, ka starptautiskā aizsardzība ne visos gadījumos tiek piešķirta uz īsu laiku, kā tas sākotnēji tika paredzēts padomes priekšlikumā. Vēl ir jāņem vērā uh, jaunā judikatūra, tā tad tiešām problēma bija daudz. Tagad ir nepieciešams pārstrādāt šo dokumentu, un bija arī vairākas jomas, kas joprojām ir problemātiski, bet tas, kas nav iekļauts pārskatīšanas darbā šobrīd nediskutējam par to, bet jebkurā gadījumā varu pateikt, ka tas, kas šobrīd mums ir likts priekšā, ir pietiekami pozitīvs, varbūt ne tik ideāls, kā es gribēju. Kāpēc vispār notiek pārstrādāšana? Tas ir tādēļ, lai noteikti šos divus statusus, bēgļa status un starptautiskās aizsardzības saņēmēja status, lai skaidri pateikt, ka šīs personas saņem aizsardzību, uh, lai gan joprojām paliek šīs atšķirīgas kategorijas, tomēr, lai aizsardzība būtu līdzīga un lai šīs aizsardzības saturs būtu līdzīgs, lai nesanāktu tā, ka ir divas pilnīgi atšķirīgas sistēmas. Un daudz dalību valsts tik tiešām abas šīs sistēmas, abus statusus mm, attiecina ļoti, saskaņā ļoti līdzīgiem noteikumiem. Un, piemēram, tādi jautājumi kā pieejamība izglītībai tām personām, kas saņem starptautisko aizsardzību vai arī tiesības izmantot aktīvās nodarbinātības mehānismus. Manuprāt, šeit daudz aspekti ir ārkārtīgi pozitīvi, lai gan, protams, paliek neatrisināts jautājums par ceļojumu dokumentiem. Un noteikti diskutēsim un redzēsim, vai būs risinājums. Ir arī daži aspekti, piemēram, par terminoloģiju, Uh, it īpaši runājot par nepilngadīgām personām, personām, kas ir jaunākas par 18 gadiem un kurām ir nepieciešama aizsardzība. Un šeit ģimenes iedziens ir paplašināts, un šeit bērni tiek iekļauti neatkarībā no tā, vai vecāki ir precējušies. Bet diezgan skaidri paskaidrots, kā ir ar dzimumu analīzi, un kā ir ar vajāšanas upuriem. Un es zinu, ka dažas dalība valstis jau izmanto to ļoti pozitīvā veidā. Un uh, šeit labāk ir nepieciešams definēt, ko nozīmē aizsardzība valsts iekšienē un ko nozīmē konkrēti rezultāti ko reāli nozīmē rezultātu sasniegšanu, piemēram, ja mēs paskatāmies uz Srebrenicas gadījumu un ANO spēku izmantošanu, tad varbūt uh, rodas šaubas par to, ko nozīmē uzdevuma izpilde. Šajā priekšlikumā ir vairāki aspekti, ko piedāvāja mums komisija pārstrādātāja versijā. Mums vēl nebija iespējas tikties kopā ar ēnu referentiem, bet pavisam drīz notiks šāda sanāksme ar ēnu referentiem. Un noteikti apaļā galda diskusijā runāsim par horizontāliem jautājumiem, bet vēl ir nepieciešams tikties ar NVO speciālistiem, kas darbojas šajā jomā, jo viņiem ir pieredze, kuru mēs varam izmantot. Paldies! Thank you, Mrs. Lombard. Paldies, Lamberts kundze. Lūdzu, Spānijas prezidentūra Burgas kungs. Vēlreiz paldies priekšsēdētāji šī direktīva mūsu prāts ir ļoti būtiska patvēruma procedūrā un varētu būt, ka e, iekšējās atšķirības un tehniskās e, grūtības un sarežģītība šeit ir tomēr jāņem vērā visu veidojot kopumā. Direktīva, kas ir spēkā, tika pieņemta vienbalsīgi un pēc ilgām debatēm padomē. Šobrīd, laimīgā kārtā, esam koplēmuma procedūrā un eh, ceram, ka visas trīs institūcijas varēs nonākt pie vienošanās, kas varētu būt mazliet sarežģītāk nekā Iepriek, no, iepriekšējās direktīvas gadījumā taču ar labo gribu no visām pusēm esmu pārliecināts, ka mēs pie tā nonāksim. Uh, Un no padomis viedokļa situācija ir tieši tāda pati, kā tika aprakstīta iepriekšējā direktīvā. Bija debats politiskā līmenī padomē, pirmā viedokļa apmaiņa ar vied ministriem, un tagad tiek apspriesti tehniskas dabas jautājumi. Ir notikušas jau vairākas sanāksmes, ir vairākas reizes teksts skatīts, un mēs esam noteikuši norādījuši, ka ir vairākas problēmas, kurās pārdomas ir jāpadziļina. Katrā ziņā šī ir direktīva, kas regulē jautājumus, kas jau tiek eh, skatīti dalību valstīs, un eh, šeit mēs runājam par būtiskiem jautājumiem, kā aizsardzība izcelsmes valstīs vai citi jautājumi, kas vēl nav līdz galam apspriesti. Runājot par aizsardzības saturu, mēs nedrīkstam aizmirst, ka ekonomiskās izmaksas arī dažkārt var būt būtiskas, un šis jautājums ir jāanalizē pirms mēs sagatavojam galīgo tekstu. tekstu. Tāpat arī tādi jautājumi, kas ir saistāmi ar bēgļa eh, statusu vai aizsardzības saņēmēja statusu, vai tas ir viens un tas pats, vai šeit ir jānošķir un kādas šīs atšķirības būtu. Šie ir svarīgi jautājumi un e, padomē ir nepieciešams zināms laiks, lai varētu visu no, e, šos jautājumus nošķirt, taču mēs strādājam pie tā, lai varētu nonākt ar parlamentu un komisiju pie vienošanās, ja nevis īsākajā, tad vismaz saprātīgā termiņā. Paldies eh, prezidentūrai un komisijas vārdā eh, Mirjela Gāna. Paldies priekšsēdētāji. Es vēlos pateikties Džīnai Lambertei par eh, viņas kopumā pozitīvo izvērtējumu komisijas priekšlikumam, un kā jau tikko sacīja Anģela Martīnī, mūsu pārskatīšana ir balstīta uz pirmo versiju direktīvai, kas pieņemta 2004. gadā, jo bija arī pozitīvi elementi, ko veido šī direktīva, tomēr vairāki trūkumi par eh, attiecībā uz juridiskiem jēdzieniem, lai skatītu, kas var saņemt eh, aizsardzību vai nu Ženēvas konvencijas ietvaros, vai nu subsidiārās aizsardzības ietvaros, tomēr ir jāuzlabo. Un arī mēs gribējām atbildēt uz jaunā līguma aicinājumu un imigrācijas un patvērumu akt, paktu un Stokholmas programmā norādīto, lai mēs varētu veidot viendabīgas tiesības konsekventas tām personām, kam tiek piešķirta aizsardzība. Un es domāju, ka par vairākiem uh, juridiskiem jēdzieniem. Uh, runājot par direktīvas kvalificējošo daļu komisijai, palīdz eh, eh, komisijai ir jāņem vērā Eiropas Savienības juridiskos uh, juridisko jēdzienu attīstību un struktūra attīstība. Un Eiropas eh, kopienu tiesa pirms vairākām nedēļām zināmā mērā apstiprināja to lietotās, izmantotās valodas, eh, izmantoto valodu šajā direktīvā. Es domāju, ka arī tas ir solis uz priekšu sarunās. Un tālāk runājot par eh, statusu tuvināšanu un tiesību satura uzlabošana. Ja diskusija ir mazāk sarežģīta nekā patvērumu di eh, direktīvas ietvaros, tomēr mēs apzināmies, ka šeit būs tomēr nozīmīgas diskusijas par šo tuvināšanu, un mēs arī dzirdējām jautājums no vairāk dalību valstu puses par izmaksām. Uh, un eh, kas varētu rasties atsevišķu pasākumu sakarā, mēs arī šos aspektus eh, izvērtējam un uzskatām, ka šīs izmaksas būs mazākas nekā uh, tās, ko piedāvā ceļšķi analītiķi, un tāpat arī es gribētu atgādināt, ka Eiropas bēgļu fonds ir svarīgs eh, finanšu solidaritātes instruments, lai varētu veidot juridiskus instrumentus. Un noslēgumā es gribu atgādināt, ka divi, abi priekšlikumai tā būtu kvalifikācija direktīva vai patvērum procedūra, nedrīkst tikt eh, skatīt atsevišķi Eiropas eh, Eh, patvērumu atbalsta birojas dos iespēju gan nacionālajām administrācijām, gan pilsoniskajai sabiedrībai eh, uzlabot efektivitāti un dos iespēju balstīties uz savstarpīgi izmantojamiem līdzekļiem Eiropas līmenī tādajādi e, eh, ir Eh, mēs eh, ekonomizējam zināmā mērā līdzekļu šajā gadījumā. Un tagad diskusijā Holmēra kundze. Priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, vispirms vēlos komentēt to, ko pirms tam bija teikusi komisijas pārstāve. Nē, nē, Martīnī kundze, es nesaku, ka vajag jau tagad vienu vienotu dokumentu. Es vienkārši teicu, ka būtu labi, ja tas tā būtu. Es saprotu, ka tagad mums ir trīs normatīvo aktu projekti. Runājot par kvalifikācijas direktīvu, šeit es vēlos vēlreiz runāt par horizontālo jautājumu aspektu. Vajadzības gadījumā es pat atkārtošu to, kas jau tika pateikts. Un es vēlos uzdot jautājumu komisija, Kād un līdz kuram brīdim jūs varētu mums izveidot sarakstu ar horizontāliem jautājumiem, kas ir jārisina, tā lai mēs varētu vienoties par iedzieniem. Savādāk ļoti dīvaini un grūti diskutēt par saturu, ja nav skaidri šie horizontālie aspekti. Es ļoti ceru, ka komisija varēs man iedot sniegt atbildu uz šo jautājumu. Un šeit uh, vēršos pie padomes. Padomē nepieciešams definēt uh, kādas personas šobrīd saņem kāda veida palīdzību un aizsardzību, un sanāk ar jauno direktīvu ir grozīts šīs atbalsta un aizsardzības status, un tad, protams, mainīsies arī uh, procedūra, un man līdz galam nav skaidrs, kā būs ar izmaksām un ar citu resursu izmantošanu. Manuprāt, nāksies vēl diezgan daudz diskutēt, bet pēc būtības, manuprāt, visi var piekrist tam, uh, ka mēs vēlamies palīdzēt un aizsargāt tos, kas tik tiešām tiek vajāti savā valstī. Un savukārt, ja kāda persona uh, gribētu vienkārši izmantot mūsu tiesību aizsardzības sistēmu, uh, tad lai šī persona netiktu iekšā. Un šeit uh, vienkārši gribēju norādīt uz šo as aspektu un labprāt uzklausīšu, ko domā kolēģi. Paldies! Bronksa kungs tagad lūdzu. Jūras kārt. Izskatās, ka tiek pieņemts, ka vērts cilvēki, kas gribētu saņemt bēgļu status, ka viņi tiešām ir bēgļi. Tie, kas Uh, tie, kas uh, cieši individuāli, vai nu tādēļ, ka viņi pieder pie kādas grupas, lielākoties tas ir, tas viss arī ļoti pareizi. Taču dažreiz ir tā, ka cilvēks nodzīvo kādu laiku vairākās valstīs un tikai tad nonāk Eiropā. Kāpēc? Tas ir tādēļ, ka persona dodas vispirms uz drošu valsti, bet nabadzīgu valsti, bet pēc tam dodas uz drošu valsti, kas ir bagāta valsts. Sanāk tā, ka sākotnēji tik tiešām persona tika vajāta bet uh, vēlāk viņi uh, gribēja, grib vienkārši uzlabot savu ekonomisko stāvokli. Protams, mums ir nepieciešams izteikt līdzjūtību personām, kas cieši tādēļ, piemēram, ka bija karš Irākā vai Irānā, visticamāk Irānā būs pavisam drīz karš, mēs taču nevaram visus iedzīvotājus uzņemt Eiropā vai arī no Sahāras Uh, mēs arī nevaram uzņemt visus iedzīvotājus, vai arī mēs konstatējam, ka Ķīnā ir tirānisks režīms, mēs taču nevaram visus ķīniešus izmitināt Eiropā. Bet ir divas lietas, ko mēs varam darīt lietas labā. Vispirms, mēs varam Eiropā būt labāks paraugs un pārtraukt savu iedzīvotāju vajāšanu. Un tad vēl viena lieta ir nekarot ar viņiem, piemēram, karš ar Irāku risināja, nerisināja problēmu, bet īstenībā radīja problēmas. Un tādēļ arī bija daudz bēgļu. Paldies! Thank you! Liels paldies, Dejonga kungs! Dank u wel, voorzitter. <clears throat> Ik wilde in dit stadium. Priekšstādātāji. Viens komentārs no manas puses. Komisija teica, ka ir svarīgi nošķirt, vai mēs šeit runājam par ierobežojošajiem aspektiem vai arī par indikatīviem aspektiem. Un šeit ir milzīga atšķirība. Manuprāt, ir jābūt ārkārtīgi rūpīgiem un uzmanīgiem, piemēram, 15. pants, kur ir definīcija tam, ko nozīmē nopietnas nopietns apdraudējums. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgi, lai dalība valstis nevis pašas izdomātu, ko tas varētu nozīmēt, bet lai būtu konkrēta definīcija, kas ir izmantojama visā Eiropas Savienībā. Mēs saprotam, ka dalība valstīs ir diezgan atšķirīgas tradīcijas šajā jomā, un nedrīkstam vienkārši ļaut dalību valstīm pašām visu interpretēt. N jāpārbauda katrā priekšlikuma, vai šeit ir pabeigts kritērijas saraksts, ir tikai indikatīvs kritērijas saraksts par aizsardzības piešķiršanu. Tur ir jābūt indikatīvam sarakstam. Savukārt, tad, kad mēs uh, no, nosakam personu loku, tad tur jābūt ierobežojušam sarakstam. Uh, mēs uzklausīsim, protams, arī referentes kundze, bet ir arī vairāki jautājumi, kas tika uzdoti padomē. Lūdzu, Burgas kungs. Un komentāru. Eh, mm, paldies. Ja es pareizi sapratu jautājumu. E, e, personas, e, kas saņem aizsardzību, nemainās attiecībā pret iepriekšējo direktīvu. Un bēgļi būtu tie, kur saņem aizsardzības Ženēvas konvencijas ietvaros, un tāpat arī ir e, starptautiskā vienošanās dalībvalstība otrkārt ir subsidiāra aizsardzība. Šeit būtu personas, kas ir iekļauts 15. pantā attiecībā uz tiem, uz kuriem nav starptautisku pienākumu, bet tiek uzskatīts, ka šādas e, tiesības veidojas komunitāri. Un Tie, e, ku, tāpat arī personas, kuras baidās atgriezties savā izcelsmes valstī, lai netiktu pakļautas spīdzināšanai vai kādām e, smagām darbībām vai e, es domāju, ka mums ir jāskatās, vai šī otrā kategorija subsidiārā aizsardzība. E, kāds ir saturs tiesībai sardzībai šeit, vai tas ir tas pats, kas attiecībā uz bēgļiem, un tas ir tas būtiskais jautājums. Vai ir nepieciešams, vai ir nepieciešams lielāks skaidrojums? Un komisija vai vēlas ko piebilst? Ganas kundze, paldies! E, doma ir samērā vienkārša Mēs esam uh, referenta un nereferenta rīcībās, lai skaidr, rīcībā, lai skaidrotu pozīcijas, bet doma nav piešķirt aizsardzību pilnīgi visiem, bet uh, pilnībā to piešķirt vienādā veidā visur Eiropā tiem, uh, kas, kam tā pienākas, un atteikt to tiem, kuri neietilps direktīvas noteiktajos kritērijos un vienlīdzīgā veidā dalībvalstīs, uz kuriem ir attiecinām šī direktīva. Paldies un gala piezīmes eh, Lamberts. Um, That, I, I think... Oh, paldies. Es domāju, ka mums ļoti skaidri jāsaprot, ka š, pārskatot šo priekšlikumu mums ir uh, jāstrādā pie tām lietām, kuras ir ierosināts grozīt. Tāda ir situācija. Un tātad šeit ir noteikts, kam ir tiesības uz šādu aizsardzību un citiem jautājumiem. Tas mums ir jāsaprot, un man šķiet, ka dažkārt arī šeit varētu būt problēmas. Ja mēs paskatāmies uz 15. pāntu par nopietnu kaitējumu, tad šis pāns netiek pārskatīts tas paliek tādā redakcijā, kā tas šobrīd ir, pat ja mēs arī vēlētos to pārskatīt. Tālāk par nacionālām tradīcijām šeit ir uh, trešais un četrpadsmitais apsvērums, un arī tie netiek pārskatīti. Um, mums arī jāatcerās, ka lielākā daļa to cilvēku, kas bēg no vajāšanas savā valstī, dodas uz kaimiņu valstīm, kas ir varbūt vienas no visnabadzīgākajām valstīm pasaulē. Piemēram, Bangladeša saskars ar bēgļu plūsmu no Birmas un viņi nedodas uz Eiropas Savienību. Uh, protams, ir uh, dažādiem cilvēkiem dažādi motīvi izvēlēties noteikti valsti. Bieži vien tās ir ģimenes saites, bet arī varbūt sociālā nodrošināšana un, un darba tirgus. Uh, šeit uh, tika runāts arī par to, ka ir, mēs paši vajājam savus iedzīvotājus, tādēļ jau mums ir preddiskriminācijas likumdošana, ko mēs šeit parlamentā vēlamies vēl papildināt un nostiprināt. Tālāk par šīm tā saucamām drošajām valstīm. Tas varbūt vairāk attiec uz procedūru direktīvu, nevis uz šo. Ja mēs palūkojamies uz jautājumu par izmaksām, eh, par ko pēc manas informācijas eh, vairākas dalīdz valstis ir arī runājuši, tad komisijai eh, šeit ir jāveic ieteikums izvērtējums un uh, tāpat uh, padomas nesenā rekomendācijā par aktīvo integrāciju ir ieteikumi par šo cilvēku piekļuvi darba tirgumu. Es domāju, ka mums ir skaidri jāapzinās, ko mēs uh, šeit vēlamies panākt, kāds ir aptvērums un kādas izmaiņas tiek paredzēt šai diskusijā. Es uh, Domāju, ka šie priekšlikumi var virknē gadījumu tiekt uzlaboti, un mums ir paredzēta tikšanās ar ēnu referentiem, un mums, mēs pie šiem jautājumiem strādāsim. Tāpat mums ir jādomā arī par to, kā uzlabot īstenošanas konsekvenci, un arī uz to ir vērsta virkne iesniegto grozījumu. Šis uh, darba grafiks pašreiz ir minēts jūnijas, bet mums jāskatās, kāds būs darba grafiks procedūru direktīvai, un tad mēs arī saskaņosim savu darbu. Paldies, Lamberts kundze, saka priekšsēdētājs. Tā tad šis ziņojuma projekts tiks sagatavots līdz 24. un 25. jūnijam, jā. Ja referente neiesaka rīkoties citādi. Un tagad pārējām pie nākošiem darba kārtības punktiem 6. un 7. punkta. Šie abi ir saistīti, jo šeit ir rekomendācijas projekts otrajā lasījumā. Vispirms sastais punkts - Eiropas patvēruma atbalsta biroja izveide. Arī šeit referente ir Džīna Lamberte. Šeit mēs izskatām ļoti būtisku aspektu Hāgas programmā. 2007. Uh, gada maijā uh, parlaments pieņēma uh, normatīvo rezolūciju un Šeit ir mērķis izveidot aģentūru, kas sniegs atbalstu dalību valstiem attiecībā uz kopējās Eiropas patvērumu sistēmas izveidi. Un tagad mūsu priekšā ir uh, Džīnas uh, Lamberts ziņojums uh, par ieteikumu projektu otrajam lasījumam. Jums vārds Lamberts kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Šis ir pēdējais jautājums, par ko es šodien uzstāšos šajā komitejas sanāksmē, un tad būs uh, citiem kolēģiem iespēja runāt. Es gribēju jūs atgādināt, ka Eiropas patvēruma atbalsta birojas ir aģentūra, kas ir izveidota ar mērķi uh, padarīt uh, atklātāku to darbu, kas jau norisinās dalību valstīs, lai, lai šis uh, darbs būtu redzamāks, lai būtu sistemātiskāka pieeja. Eiropas uh, normatīvo aktu kopumā īstenošana patvēruma jomā ir jāpadara saskaņotāka un konsekventāka konsekventāka dalību valstīs, un dalību valstīm ir šis darbs jāuzlabo. Runājot par procedūru, mēs ļoti cieši sadarbojāmies ēnu referenta ar padomi pirmajā lasījumā. Ir virkne jautājumu, un šo sarunu rezultāti tika apspriest mūsu komitejā. Parlaments uh, vēlējās panākt, lai šis birojs būtu atbildīgs arī parlamentu priekšā mm, attiecībā uz direktoru iecelšanu, arī savu teikšanu un sadarbību ar dalību valstīm pastiprināt, un šeit ir uh, soļi spērti pareizā virzienā Un eh, šeit ir runāts arī par eh, pilsoniskās sabiedrības nozīmīgu iesaistīšanu, par konsultatīvā fóruma izveidi, par darba uzdevumu mēs vienojāmies ar šī biroja direktoru un par citiem jautājumiem, piemēram, attiecībām ar trešām valstīm un tā tālāk. Mm, šo sarunu noslēgumā mums radās tāds iespējas, ka mēs varētu panākt vienošanos. Mums bija indikatīvs balsojums 12. novembrī, pēc tam mēs nosūtījām padomēju vēstuli um, apstiprinot šo tekstu un norādījām, ka mēs būtu gatavi to atbalstīt juristi, lingvisti abās institūcijās strādā pie šā teksta. Februārī to apstiprināja padome, un uh, padomes nostāja tika nosūtīta parlamentam, un tā tika izziņota um, pagājušas nedēļas uh, plenārsesijā. Tagad, protams, mums ir jāapstiprina šis dokuments, bet tas nenotiks šajā sesijā, jo mums ir jānodrošina, lai šo tekstu izvērtētu, eh, lai mēs pārbaudītu, vai šis eh, juristu lingvistu apstrādātais teksts ir tas, eh, kam mēs bijām devuši savu priekšlikumu. Un tādēļ mans priekšlikums būtu balsot šajā komitejā 7. aprīlī. Cerams, ka mēs atbalstīsim šo tekstu, bet, protams, parlaments vienmēr var brīvi pieņemt savus lēmumus. Tas arī viss. Presidencija. Paldies, prezidentūra, lūdzu, Burgos kungs. Disculpe, senor presidente. E... Jā, priekšsēdētāji. Eh, padomēji. Eh, mēs vēlamies uzlabot sadarbību Eiropas patvēruma jomā un, atklāt sakot, eh, Spānijas prezidentūras doma šajā jomā ir bijis praktiski tuvs nulēji, bet uh, Eh, kā jau eh, referent norādīja, ir vienošanās iepriekšējās prezidentūras laikā, un mēs vēlamies pabeigt darbu maksimāli drīz, lai šis birojs varētu sākt strādāt maksimāli drīz, un tāpēc es gribētu lūgt parlamenta deputātus arī strādāt pie šī jautājuma. Gracias! Paldies, un komisija Gānes kundze lūdzu. Jā, es atbalstu Spānijas prezidentūras sacīto un vēlos eh, pateikties eh, Džīnai Lambertei par ātru un talantīgo darbu triloga sarunu laikā, norādot arī to, ka ir pagājušajā nedēļā komisija izplatījusi paziņojumu, ka mēs atbalstām juristu, lingvistu uh, Eh, sagatavoto tekstu, un tas bija pieejams eh, sākot ar februāru beigām. Paldies! Pusutilkungs, eh, bet ļoti īsi. Paldies, priekšsēdētāji, tik tiešām īsti. Vēlos apveik, apsveikt Džīnu Lambertu ar paveikto darbu. Viņa ir fantastiski pastrādājusi. Viņa no patvēruma paketus tiešām varēja izvēlēt to svarīgāko. Apsveicu viņu ar labu darbu. Man ir viens komentārs, par ko tika runāts. Piepriekšējiem aspektiem tika runāts par to, ka patērumu meklētājiem jāpiešķir tiesības, bet līdz šim netika runāts par to, ka daudzām dalību valstīm nākas uzņemties diezgan nopietnu slogu tādēļ, ka ir milzīga migrantu plūsma. Šeit runāja it īpaši par dienvidu valstīm. Sanāk tā, ka ir tāda dubulta standarta. No vienas puses ir vairāk tiesību, bet te pašā laikā nav iekšējā solidaritāte starp dalību valstīm. Ir tīpaši, ja es runāju par tām dalību valstīm, kuras uzņemas neproporcionālu slogu attiecību uz migrantu plūsmu Un šeit man ir jautājums komisijai, vai komisija novērojusi kādu attīstību vai uzlabojumu attiecībā uz aģentūras izveidi? Vai ir atrast direktors, vai ir darbinieki? Varbūt komisija varētu pastāstīt mums, kā lietas virzās uz priekšu. Paldies! La cuestión se posee a la comisión, Madame Gann jautājums bija adresēts komisijai, bet komisija ar nepacietību gaida regulas pieņemšanu, lai varētu uzsākt visus procedūras etapus. Un bez juridiskās bāzes mēs pilnīgi skaidrs, ka nevaram biroju veidot. Un tādējādi mēs sāksim ar eh, publicējumu par eh, vakancija direktor, izpildirektora vietai, tas būs aprīlī, un tad, kad mums būs izveidot juridiskā bāze ar dalību valstu ieceltajiem eh, pārstāvjiem administrācijas padomē, mēs varēsim sākt veidot biroju, kuram ir jāsāk darboties viena gada laikā stājoties spēkā regulē. Tāpēc mēs gaidām visu, lai varētu uzsākt šo procesu. Paldies! Merci. Plus de commentaires? Vai komentāri, Tavares kungs, lūdzu? Serei muito breve para dizer há pouco a Jean Lambert. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir ļoti īsts komentārs. Džina Lamberta teica, ka indiktīvajam balsojumā viņa cer, ka šis teksts tiks apstiprināts. Bet man ir jāpasaka, ka tas arī ir jāizdara, jo mēs sagatavojam tekstu ļoti detalizēti, bija laba sadarbība starp referentu un ēnu referentu, un parlaments jau ir padarījis savu darbu. Pienākums ir izpildīts. Manuprāt, esam paveikusi, paveikuši darbu ļoti raiti, jo Zviedrijas prezidentūra bija tā prezidentūra, kas lūdza mūs nākt klajā ar savu viedokli, un arī pārējām institūcijām ir jādarbojas pēc iespējas ātrāk. Vēlos arī pakomentēt labās ziņas, ko mēs saņēmām attiecībā uz valdes un izpildirektora amatiem. Te pašā laikā nedrīkstam aizmirst, ka parlaments ir ļoti skaidri teicis, ka mēs ļoti rūpīgi sekosim izpildu direktora amatam. Un mēs varam izmantot to spēku, to varu, kas mums ir piešķirts. Un Džīnas Lamberta ziņojumā tas arī ir iekļauts. Manuprāt, pirmai personai, kas kļūs par izpildu direktoru, patvērumu aģentūrā, šai personai būs izšķiroša loma aģentūras definīcijā, veidojot, radot institūcijas tēlu. Līdz ar to ir jau jāizvēlas šī persona ļoti uzmanīgi. Mēs vēlamies, lai šī komiteja varētu demokrātiski kontrolēt šīs personas rīcību tā, lai pilsoniskai sabiedrībai būtu iespēja pārbaudīt direktora darbu skaidri redzēt, ko šī persona darīs. Paldies! Lielas paldies jums! Vai būtu vēl jautājumi? Ja nav, ja kādam, ja Lamberts kundze ir komentāri, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Es domāju, ka mēs visi ar nepacietīgu, ga, nepacietību gaidam to brīdi, kad birojs sāks pilnvērtīgi strādāt. Un visi gribam, lai birojas tiešām būtu uh, kvalitatīvs un veiksmīgs tā, lai dalība valsts saņemtu atbilstošu atbalstu. Piemēram, iekšējais audiritāte, kā Busatila kungs pieminēja. Uh, komisija runāja par laika grafiku, un tas nozīmē, ka arī mūsu komiteja ir nepieciešams jau tagad pasūtīt uzklausīšanas laiku par direktora amatu, kā Tavares kungs tikko pieminēja, mums ļoti svarīgi, piedalīties direktora izraudzīšanas procesā. Uh, starp institucionālā darba grupā attiecībā uz aģentūrām šeit mēs meklēsim saiknes starp parlamentu un aģentūrām. Un tas ir daļai pateicoties pēdējā laika diskusijām par patvērumu atbalsta biroju. Un, ja politiskām grupām ir interesi, tad var nosūtīt savus pārstāvis. Bet vēlreiz vēlos pateikties par fantastisku sadarbību Un es ceru, ka šajā komitejā varēsim balsot jau aprīlī, un šādā veidā varēsim pātrināt lietas izskatīšanu. Paldies! Lielas paldies! Piefiksējam, jūsu pēdējie komentāri ir ņemti vērā, un arī jūs pieminējat, ka ir nepieciešams uzklausīt šo personu Libi komitejā. Un tagad Uh, darba, uh, laika grafiks ir šāds. Grozījumi iesniedzāmi līdz 23. martam, 12.00, tad Lība komitejā balsosim aprīlī 7. un 8. un plenārsēdē arī aprīlī. Paldies! Tagad ir septītais darba kārtības punkts, kas ir saistīts ar sesto. Eiropas bēgļu fonds 2008. līdz 2013. gadam. Referents šeit ir Klod Morais. Nē, nē, viņš nav klāt. Viņu pārstāvēs Gijomas kundze, bet Šeit mēs izskatīsim uh, rekomendāciju projektu otrajam lasējumam. Tāpēc Gijomas kundze nu, izteiksies pēc tam prezidentūra un komisija lūdzu Gijomas kundze. Paldies, priekšsēdētāji nevar aizvietot Klodu Marājus, tikai runāt viņa klātbūtnē. Un šeit mēs runājam pār ļoti īso ziņojumu pēc pēc Žīnas Lamberts ziņojuma, un mērķis šeit ir ņemt vērā to faktu, kas sagaidot budžeta līniju, kas būtu specifiski, lai varētu finansēt biroja aktivitātes. E, tās pagaidu, pagaidām e, finansē Eiropas Svēga fonds, un priekšlikums tiekums e, iesniegs Libe komiteja jau to atbalstīja vienbalsīgi, un referents atbalsta šo pozīciju. Merci. Uh, Tagad uh, uzklausīsim prezidentūras un komisijas viedokli. Nav nekādu komentāru, ļoti labi. Tad papariko laukungs vēlas izteikties. Jā, priekšstādātāja kungs ļoti īsi. Eh, šeit ir tāds vienkāršs jautājums, lai šis jaunais dienests darbojotos, ir nepieciešams Eiropas bēgļu fonds. Un eh, mēs apspriedāmies savā mūsu politiskajā grupā, un tad mums radās jautājums, eh, no kurienes radīsies fond, līdzekļu šai fondā un vai ar tiem pietiks Pavisam nesen līdzekļi, kas bija mūsu rīcībā, netika pilnībā izmantoti. Un mums visiem būtu jāpadomā par šiem jautājumiem, sagatavojot jauno budžetu, visus šos aspektus iestrādāt tajā un, ja nepieciešams, jāizdara arī korekcijas. Paldies, vai ir vēl kādi komentāri? Ja tādu nav, tad mēs esam gatavi noteikt uh, zir, uh, grafiku grozījumu iesniegšanai, tātad 23. mārts pusdienlaiks, balsojums komitejā 7. 8. aprīlī un pieņemšana plenārsesijā parlamentā aprīlī. Astotais darba kārtības punkts. Mēs jau. Mm pārējām pie kopējās Eiropas Savienības pārvietošanas programmas izveidas. Šeit mēs izvērtējam grozījumus un kompromisa grozījumus un grozījumu iesniegšanas termiņš bija 2. marts Tātad šis termiņš jau ir pagājis, un mēs uzklaus, izskatām un uzklausām astoto punktu un devīto punktu par Eiropas bēg... Nē, par par Eiropas pārvietošanas programmu. Mēs uzklausām Tavāres kungu, un pēc tam mēs uzklausīsim padomi un komisiju. Vārds Tavāres kungam. Paldies. Uh, es centīšos izteikties īsi un apskatīt uh, abus šos punktus kopā. Es domāju, ka deputāti jau ir piedalījušies iepriekšējās debatēs par šiem diviem ziņojumiem. Mums ir daži jautājumi koplēmumam par uh, kompensācijas izmaksu valstīm, kurām ir uh, jāpārvieto, jāizmitina trešo valstu izcelsmes personas Eiropas Savienībā. Pašreizējais kompensācijas apjoms šiem dalību valstīm ir nepietiekams. Mums ir nepieciešama tālējoša izmitināšanas programma un padomes noteikti tajos lēmumos ir runa par simts tūkstošiem bēgļu gadā. Šobrīd mēs izmetinām piecus tūkstošus, un ar to nepietiek. Iniciatīvas eh, ziņojumā mēs visus šos ierosinājumus apkopojam, un mums ir nepieciešama veiksmīga uh, izmitināšanas programma. ēnu referenti ļoti pozitīvi strādāja, un mēs esam iestrādājuši virkni kolēģi ierosinājumu šajā priekšlikumā. Ir ierosināti deviņi grozījumi koplēmumu procedūrai un 40 grozījumi pašiniciatīvas ziņojumam virkni, vairāko, vairākumu no tiem es varētu atbalstīt. Mums bija tikšanās ar ēnu referentiem, un mēs konstatējām, ka lielāko daļu no šiem grozījumiem mēs varētu atbalstīt un panākt kompromisus. Mēs uh, vēlējāmies panākt vienu lietu, proti Uh, strādāt pie reģionālajām kategorijām. Es domāju, ka ANO bēgļu komisariātam ir jāveic analīze, un mums ir arī jātiekas ar komisijas uh, ekspertu grupu, lai noteiktu atbilstošas reģionālās kategorijas, lai noteiktu arī prioritātes Eiropas bēgļu fondam. Un mēs esam nonākuši pie nostājas, ka izmitināšana ir ļoti svarīga ārkārtas situācijās. Dažkārt ir situācijas, kas nav reģionālas prioritātes, un tad notiek kāda ārkārtas situācija kaut kur pasaulē. Mēs, protams, varam izvirzīt gadskārtējās prioritātes, bet katru gadu var rasties kādas ārkārtas situācijas. Ir bēgļi, kuri tiek izmitināti arī citās pasaules valstīs. To nodarbojas ANO augstais bēgļu komisariāts. Un tādēļ mums ir nepieciešams gan pastāvīgās prioritātes, proti bērni un sievietes, kam draud fiziska seksuāla vardarbība, bēgļu nometnēs esošās personas Uh, personas, kas cietušas militāros konfliktos vai dabas katastrofās, atrodas bēgļu nometnēs un tās ir pārpildīts un tādēļ ir nepieciešams izmitināt šīs personas, kas jau atrodas bēgļu nometnēs. Un pret, mēs varam noteikt prioritātes janvārī un tad izrādīties, ka septembrī notiek kāda gada eh, dabas katastrofa. Ir daudz ierosinājumu par šīm kategorijām, ir gan vispārīgi, gan uh, konkrēti ierosinājumi, un mēs esam spējuši nonākt pie um, vienošanās par to, kam nepieciešama prioritāte izmitināšana. Cilvēki, kas cietuši no vardarbības, spīdzināšanas, kas ir ļoti īpaši apdraudētās grupās. Uh, cilvēki, kam nepieciešama nekavējošās izmitināšana, kam uh, kam draud tūlītējas fiziskas briesmas, bet mēs nedrīkstam aizvērt durvis cilvēkiem, kam saskars ar citiem draudiem, kas nav iekļaut minētajās kategorijās. Un tas viss būtu jāatstāja dalībvalstu ziņā. Dalībvalstīm būtu jādod tiesības izlēmt. Nākošais jautājums ir par pārvaldību. Šeit mēs uh, Eh, reaģējam uz komisijas izteikto ierosinājumu par to, ka um, atbildīgais komisārs ir norādījis, ka daudz vairāk būtu jādara, lai uh, iesaistītu vairāk dalību valstu šajās bēgļu izmitināšanas programmās. Un viens no veidiem, kā to darīt, būtu noteikti pirmos divus gadus piemaksas uh, izmitināšanas kompensācijām, jo pirmie, uh, šo, pirmie gadi, kad tiek īstenots izmitināšanas programma, šie izdevumi ir lielāki un pēc tam izdevumi samazinās. Un tādēļ šādas piemaksas rosināt dalību valsts izveidot nepieciešamo infrastruktūru. Mēs arī nolēmām atbalstīt um, liberāļu kolēģa grozījumu par to, ka uh, šādiem investīcijas ir uh, jāatbalsta pastāvīgas uh, programmas ietveros. Mums ir jā. Ja, atbalsta dalību valstis, kam jau ir bēgļu uzņemšanas tradīcijas. Bet jānorāda, ka dažu dalību valstu programmas ir vienkārši izcilas, bet jaunās dalību valstis šādas programmas pagaidām vēl neīsteno, un tām būtu nepieciešams atbalsts un e, jāpalīdz tām būtu izveidot ilgtspējīgas bēgļu izmitināšanas programmas. Es domāju, ka mums izdosies viegli panākt vienprātību starp dažādām politiskām grupām par uh, pašiniciatīvas ziņojumu. Mēs virzāmies uz priekšu, runājot par sadarbību ar uh, pilsonisko sabiedrību, nevalstiskām organizācijām, citām iesaistītām pusēm bēgļu izmitināšanas procesā. Mums ir plaša vienprātība un uh, ir uh, grozījumi par to, ka ir nepieciešama tāda uh, bēgļu izmitināšanas vienība, kas darbotos pastāvīgi, kam būtu kam būtu pastāvīgi darbinieki, kas veicinātu sadarbību starp uh, šīm ANO bēgļu komisariātu, nevalstiskām organizācijām, valsts struktūrām un citiem. Mums ir nepieciešami pastāvīgi darbinieki, kas strādātu pie šiem jautājumiem. Es eh, domāju, ka ir eh, eh, jānodala bēgļu izmitināšana un bēgļu pārvietošana. Bēgļu izmitināšana ir ārējās politikas jautājums. Un mēs norādām, ka parlaments vēlas sadarboties prioritāšu noteikšanā. Parlaments vēlas, uh, lai notiktu debates uh, ārlietu un attīstības komitejās. Mums ir jāizvērta Eiropas Savienības loma pasaulē, un šis, šī bēgļu uzņemšanas politika ir uh, Eh, arī svarīgs elements eh, šajā jomā. Esmu pārliecināts, ka visas nevalstiskās organizācijas, kas aktīvi darbojas šais jautājumos, mums ir skaidri eh, jāsaprot, kas ir bēgļu izmitināšana un kas ir bēgļu pārvietošana, lai gan abi šie aspekti ir ļoti būtiski. Mums ir komisijas un padomas priekšlikumi par šo pasākumu īstenošanu. Un viens svarīgs jautājums skanē, izskanēja tikšanās reizē ar padomu komisiju par de, pilnvarojumu aktu. Es domāju, ka šie eh, akti ir pilnvarojuma akti, bet uh, padome un uh, komisija uzskata, ka tas ir izpildāms, izpildakts. Un uh, ir tagad jāizvērtē, kas atbilst koplēmu procedūrai, kas ne, ir svarīgi virzīties šajā virzienā. 15 aprīlī. Tas ir tāds provizorisks datums, kas kļūst ar vien uh, noteiktāks. Parlaments organizēs informācijas dienu, informējot par bēgļu izmitināšanas politiku, jo par to mēs zinām vēl pārāk maz. Tas ir ilgtspējīgs uh, humanitārs pasākums. Tas ir svarīgs elements bēgļu uzņemšanas procesā šie uh, cilvēki jau ir atzīti par bēgļiem uh, no ANO puses, un es aicinu visus ieinteresētos 15. aprīlī uz šo informācijas pasākumu. Paldies, Tāris kungs, un tagad prezidentūra Burgos kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es atsaukšos uz grozījumiem Eiropas bēgļu fondā un jautājumu, kas skatām koplām procedūrā. Mēs esam saņēmuši padomi priekšlikumu no komisijas ar pozitīvu vērtību no dalību valstu puses no vispārīga viedokļa. Un mēs eh, sapratām, ka jau pastāv iespēja dalību valstīm saņemt finansējumu eh, un saistībā ar izmitināšanu iespēja, ir iespējams virzīties uz darba koordināšanu ar Eiropas programmas pa, eh, palīdzību, kas ir ar eh, acīm redzam pie, pievienoto vērtību, tāpēc mūsu redzējums kopumā ir pozitīvs, protams, nekavējot to, ka ir jāpārādās pēta šim jautājumam detaļas. Tāpat arī mēs ar lielu interesi skatījām parlamenta grozījumus un atzīmējam arī to, ka pamatā tie ir ieturēti šajā pašā virzienā un kas savukārt atvieglos darbu pētījumu veikšanā. Mums ir bijuši neformāli kontakti ar referentu, un e, drīzumā mēs varēsim sniegt e, atbildi attiecībā uz, e, uz to, kāda ir vairākuma pozīcija padomē un arī uh, Eh, kuras dalībvalsts ir uzsākuši šo izmitināšanas eh, programmu. Tālāk citi grozījumi tiek spētīti ļoti rūpīgi, un mēs uzskatām, ka eh, mēs varēsim nonākt uh, pie vairākuma pozīcijas un varēsim runāt ar referentu pēc būtības. Šobrīd es varu sacīt, ka mūsu prioritāte ir, lai procedūra būtu efektīva un praktiska. Paldies! Paldies! Un tagad komisijas vārdā Martīni Kunzē. Paldies, priekšsēdētā! Paldies referentam par atbalstu pārvietošanās politikai. kas ir diezgan atšķirīga no ziņojuma, kas tika prezentēts, un paldies, protams, arī deputātiem par grozījumu priekšlikumiem. Es mazliet pastāstīšu par grozījumiem, kas ir piedāvāti attiecībā uz bēgļu fondu. Vispirms vēlos atgādināt, kāds bija komisijas priekšlikuma mērķis. Mums jau tagad ir lēmums par Eiropas bēgļu fonda izveidi, kur ir teikts, ka tiek nodrošināts finanšu atbalsts pārvietošanai. Un šeit runāts par konkrētām kategorijām, kas ir iekļautas lēmumā. Nu, piemēram, runāts par bērniem, personām ar dažādām vairākām vajadzībām un vai arī personas, kas ir pakļautas nopietnam riskam, Un šeit vairāk mums ir teikuši, ka noteikumi ir nelastīgi, un komisija tika lūgta, ka varbūt varētu izveidot jaunu pieju ar lielāku elastību. Un katru gadu varētu nodrošināt diskusiju par prioritātēm. Kādas ir Eiropas Savienības prioritātes šajā jomā? Tieši tādēļ mūsu priekšlikumā ir iekļauta ideja par elastīgu pieeju. Tā, lai nebūtu pārāk detalizēti attiecībā uz kategorijiem, bet tā, lai eksperti, piemēram, ANO, bēgļu pārstāvis, NVO pārstāvi, protams, arī parlaments, ja viņi vēlas, tā, lai katru gadu noteiktu strateģiskās prioritātes. Ziņojuma projektā kā arī grozījumus, ir iekļauti ar vien jaunāki kritēriji šajā sarakstā. Sanāk, ka mēs pilnībā mainam pieju. Sanāk, ka rodas ļoti, ļoti garš saraksts, kur ir principā pilnīgi visas personas, kas šobrīd ir iekļauts programmā, un tad vēl arī citas kategorijas. Vēlreiz teikšu, ka mums jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem ar izmantoto terminoloģiju, jo ir nepieciešams izmantot to pašu terminoloģiju, ko izmanto augstā līmeņa bēgļu komisārs. Jāizmanto tie, tie kritēriji, kas ir iekļauti ANO bēgļu komisariātā dokumentos. Tagad priekšlikums iekļauj ļoti garu kategoriju sarakstu. Tas nozīmē, ka elastības nebūs. Jo Ikgadējā diskusija līdz ar to kļūst nevajadzīga. Sanāk tā, ka ir šis garais saraksts, un tad vēl paredzēti deleģētie akti, ir noteikta procedūra, kas zināmā mērā, vismaz kā es to saprotu, Nav īsti skaidrs, kāpēc mēs izmantojam delģēto aktu procedūru, ja šeit nav uh, nekādas manevrēšanas iespējas. Šajos aktos jau sanāk, sarakstā iekļauta jau pilnīgi visi. Nu tad par ko mēs lemsim katru gadu, nav īsti skaidrs. Tagad kopā ar prezidentūru un parlamentu izskatām dažiem, dažus dažādus grozījumu. Tēlos teikt, ka šādi grozījumi uh, ļoti būtiski maina pieju, ko mēs piedāvājam. Un šeit tiek piedāvāts arī izmantot deleģēto aktu procedūru, un šeit, manuprāt, process kļūtu pārāk garš. Un kā es teicu iepriekšējā reizē, kad mēs diskutējām par šo priekšlikumu projektu, prezidentūra teica to pašu, uh, Mēs vēlamies izveidot sistēmu, kas ir izmantojama un efektīvā. Šeit ir bēgļu fonds, ko mēs izmantojam ne jau tikai pārvietošanas procesam, bet arī, lai sniegtu atbalstu dalību valstīm patvērumu politikas izveidē un uzturēšanā. Un noteikti jāizvērās no tā, lai prioritāšu noteikšana apšaubītu fonda darbību visos citos virzienos. Tāpēc ir jāmeklē līdzsvars starp dažādiem mērķiem, ko esam izvirzējuši. Tātad mums ir jāturpina diskusijas, bet ir jāatceras, kurš ir mūsu būtiskākais mērķis. Un tagad vēl daži komentāri par finanšu atbalstu, kas piešķērams dalību valstīm kad dalību valsts plāno sākt piedalīties pārvietošanās programma. Jau tagad šeit ir iekļauta atbilstoša elastība, ja ir vēlme strādāt šī mērķa virzienā, vienīgā vieta, kur mums nav īsti skārs, kur vēl rodas bāžas, ka nav skaidru kritēriju dalību valstīm tā, lai finansiāli to varētu nodrošināt tiešām ir nepieciešams rast tādu terminoloģiju, kas ir juridiski precīzā, tā lai būtu skaidrs, kur nauda tiek izlietota un lai revidentu palāta pēc tam neteiktu, ka mēs neliederīgi lietojam naudu. Kā referents teica, mums ir jāturpina darbs, meklējam tagad izpildu direktoru un valdi tā lai viņi noteiktu darba programmu, un, protams, šeit katram ir sava loma, koordinējot šos pasākumus. Mēs ceram, ka pārvietošana tiks iekļauta kā viena no prioritātēm bēgļu aģentūras darba programmā. Par Eiropas parlamenta līdzdalību. Mums nav nekāda iebilduma, ja parlaments piedalītos diskusijās par prioritāšu noteikšanu Mums ir vajadzīgs dialogs ar visām ieinteresētām personām. Un nobeigumā vēl teikšu, kas līdz šim nav pieminēts, un, bet ziņojumā ir iekļauts, tas ir svarīgs aspekts. Un līdz šim mēs esam diezgan daudz runājuši par to, kad runājam par bēgļu fondu. Tas ir saist jautājums par finanšu atbalstu ir jāpasaka, mēs lietojam fondu, kas tiek lietots arī citiem mērķiem, ne tikai pārvietošanai, arī citiem mērķiem, citām programmām. Referents saka, ka būtu jāpārdomā iespēja nākotnē izstrādāt finanšu perspektīvu, kur būtu ļoti konkrēta atvēlēta summa tieši pārvietošanas iniciatīvām. Šeit komisija nav nekāda iebildumu. Mēs jau neesam tie, kas, protams, nosaka finanšu perspektīvas, bet jebkurā gadījumā fonds, kas būtu atvēlēts tieši pārvietošanai, noteikti mums ļautu savus mērķus īstenot daudz efektīvāk. Paldies! Lielas paldies, un tagad varam sākt diskutēt. Ēna referenti, pirmie, kas uzstāsies, bet lūdzu Runājiet īsi, lakoniski, jo vēlamies pabeigt izskatīt darba kārtību līdz šīs dienas beigām, jo ir paredzēta arī koordinatoru sanāksmes šodien pēdējā pusstundā. Atkarībā no tūku pakalpojumu pieejamības. Sākam ar Antonio Masipu. Ja ļoti īsi piegrib piekristām, ko sacīja priekšsēdētājs, lai pa, uh, apliecinātu, ka es pilnībā atbalstu referentu šajā jautājumā. Ne tikai apspriežot saņemto tekstu, bet arī darbā kopīgā gara ziņā un arī e, to iedvesmu, ar kuru referenti, referents meklēja piemērus un, un ilustrātīvus materiālus citās valstīs, savienotās valstīs, Kanādā, Āziņā. Es domāju, ka tas ir ļoti noderīgi šī parlamenta sēdēm un sanāksmēm. Un uh, Visas dienas eh, gaitā mēs varējām redzēt, ka varētu būt dažādas semantiskas, terminoloģiskas vai citas atšķirības, tāpat arī kā norāda komisija juridiskas atšķirības. Uh, mūsu eh, komitejas locekļu vidū. Taču aizvien mazāk ideoloģisku atšķirību ir, un mēs esam nonākuši pie aptuveni ko, vienota saucēja attiecībā uz to, kas ir Eiropa, kādam, kāda ir mūsu attieksme uz eh, beigļu uzņemšanu, uz tādu personu, kam pienākās aizsardzība, Un šāda vienbals, eh, vienprātība gadus iepriekš nebija iedomājama mūsu parlamentā. Eh, tādējādi mēs dažādās politiskās grupās esam panākuši ārkārtīgi lielu eh, tuvināšanos, runājot at, par imigrāciju, kas ir politiska imigrācija un kas nav ekonomiskā imigrācija. Un tāpēc es domāju, ka padome ir vairāk uzsvar jāliek uz šiem jautājumiem, un jau mēs esam veikuši ļoti nozīmīgus soļus iepriekšējā sasaukuma laikā, un tas mums ir jāturpina šajā sasaukumā. E, taču e, padomi nedrīkst atstāt malā šos ļoti svarīgos jautājumus uz tik ilgu laiku. Paldies referentam Papa Nikolau kungs, jūsu kārta. Paldies priekšsēdētāji. E, savukārt gribētu apsveikt referentu un ar Tavares kungu. Mums ir lieliski sadarbība un es gribētu izteikt savu pateicību par to. Mūsu politiskā grupa ir iesniegusi veselu rindu grozījumu un lielākā daļa šo grozījumu ir ar mērķi stiprināt tekstu sadarbībā ar referentiem. Šeit es gribētu likt uzsvaru uz vairākiem jautājumiem. E, pilnīgi konkrēti. Pirmkārt, ar šī iniciatīvas ziņojuma palīdzību un arī saistībā ar lēmumu, kas ir jāpieņem, mūsu mērķis ir pārliecināt eh, dalību valstis piedalīties šajā procedūrā, un mēs liekam uzsvaru uz cilvēktiesību jautājumiem, uz Eiropas Savienības ārpolitikas jautājumiem, un šajā sakarā mums ir nepieciešama solidaritāte starp dalību valstīm, un mēs vēlamies attīstīt tālāk šo iniciatīvu. Debašu laikā, kas mums notika visu periodu garumā, Un šī iemesla pēc es arī gribētu nākt klajā savu pirmo komentāru šeit ir un par 17. grozījumu par Eiropas bēgļu fondu un lēmumu, kas mums ir jāpieņem, kā arī par 2. un 37. grozījumu šī pat šā teksta sakarā. Mēs esam iesnieguši grozījumu, kas attiecas uz ļoti vienkāršu struktūru, bet kas ir ārkārtīgi nepieciešama, jo mums ir nepieciešama. Uh, pārvietošana, izmitināšana, bet kāpēc tā nevar būt ar programmu, kāda mums ir Eiropas Savienības iekšienē, kur ir ļoti daudz imigranti, kuriem ir šādas uh, vajadzības, un tas dotu arī iespēju sakārtot viņu uh, integrēšanas uh, jautājums, neiejaucoties dalību valstu politikā, un arī piekrītu tam, ko sacīja komisija attiecībā uz dažādajām definīcijām, runā, attiecībā uz izmitināšanu, pārvietošanu un pārcelšanos, bet mums ir jāatrod šeit kopīga definīcija un ar komisijas priekšlikumu šajā jomā. Izmitināt uh, imigrantus eh, citās dalībvalstīs, mums eh, nav eh, vēl pagaidā precedenta, un mēs nedrīkstam parādīt kādu liekulību saistībā ar šo pro, problēmu. Un mēs nevēlamies radīt nekāda veida problēmu šeit, un šī iemesla pēc Mēs liekam uzsvaru uz to, ka ir nepieciešama globāla pieeja, ir jābūt vienlīdzīgi sadalītai šai slodzei e, visās dalībvalstīs, un tas apliecinātu arī mūsu solidaritāti, par kuru mēs vairāk kārtīgi runājam. Un tāpēc es gribētu lūgt deputātus ņemt vērā E, šo nepieciešamību saistī attiecībā uz tām valstīm, kas saskaras ar šo ļoti neproporcionālo nastu, un šeit es atsaucos uz dienvidu valstīm, lai varētu izmantot Eiropas bēgļu fondu un lai varētu veicināt solidaritātes idejas starp dalību valstīm. Es gaidu komisijas un padomas priekšlikumu un arī priekšlikums no saviem kolēģiem. Un mēs esam atvērti runājot par juridisko struktūru. Mums šādas debatas jau bija sanāksmē ar referentiem un ēnu referentiem. Un ja ir jautājums, kas jāskata juridiskā izpratnē, E, tad tas ir jādara, bet tīri politiski mums ir jābūt globālai un kopīgai pieejai, mums ir jābūt solidāriem attiecībās cilvēktiesībām, un to nevar attiecināt tikai uz trešajām valstīm, bet arī uz valstīm Eiropas Savienībās iekšēnē, kas saskars ar ārkārtīgi lielām problēmām. Un mans pēdējais punkts. Augstais e, komisārs e, apvienotās nācijās un sadarbībā ar savienotajām valstīm Eh, kas mums notika arī videokonferences laikā, kur organizēja referents, mums devies spēju likt uzsvaru uz to, kas ir atbalsts No privātās sektora puses šeit es atcau, gribu pieminēt NVO, dažādus nodibinājumus, fondus, eh, finansējumus, kas dažādu visbiežāk humanitāru iemeslu pēc piedalās šajā darbā. Un tāpēc arī mēs iniciatīvas ziņojuma sakarā iesniedzām grozījumu attiecībā uz privātsektora devumu Un, eh, š, ja šis formulējums vēl ir jāstiprina, lai varētu panākt konsensu, tad mēs aicinām visus, kas grib sniegt savu devumu šajos pūliņos, eh, tā rīkoties, lai mēs varētu dot viņiem šādu iespēju. Um, reporter... Paldies, ka ēnu referenti zaļo grupas vārtā es vēlētos uzteikt referentu par lielisko veikumu strādājot pie šā ziņojuma, ko mēs pilnībā atbalstam, un es gribēju uzsvērt trīs punktus, kas ir svarīgi šajā diskusijā. Pirmais ir kritēriju caurskatāmība, runājot par selektīvām grupām, un mums ir skaidri jāsaprot, kā šie kritēriji tiek noteikti. Un es domāju, ka Eiropas parlamentai ir mazāk jāiestaistās šo kritēriju apspriešanā. Es domāju, ka uzraudzība, kā uzņēmēji valstis izmitina uzņemtos bēgļus, ir arī jau, jāizvērtē integre, integrācijas process, tas ir stingri jāizvērtē un jāies teica uh, dalībvalstīm, kā varētu veikt uzlabojumus šai procesā. Tāpat trešais punkts ir, mēs aicinām dalību valstis uzņemt lielāku skaitu izmitināmo personu un es domāju, varbūt padome varētu mums palīdzēt un paskaidrot, kā uh, viņi paši sevi rosinās uzņemt vairāk uh, izmitināmo personu un uh, plašāk izmantot šīs programmas. Paldies! Bonskungs. Voorzitter, ik ben het uh, niet eens uh, met de rapporteur. En... Priekšsēdētāja kungs, es nepiekrītu referentam un viņa ziņojumu projektam. Viņš iet pārāk tālu, viņš prasa īpašu uzmanību apdraudētām iedzīvotāju grupām pasaulē. Tas ir ļoti plašs jēdziens - Zimbabve, Pakistāna, Irāna, Irāka. Uh, ir tiešām grūti Eiropā izmitināt pusi pasaules. Es domāju, ka šeit pietrūkst realitātes izjūtas šai ziņojumā. Es nevaru to atbalstīt. Un Nīderlandes vārdā es gribētu norādīt 2000 steidzami bēgļu uzņemšanas gadījumi būtu varbūt pilnīgi pietiekami Eiropai. Paldies, priekšsādātāji kungs. Pagājušā gada maijā parlaments apstiprināja Žanīnas eh, Janis Plašārtas ziņojumu, un tajā bija skaidrs eh, pateikts, ka parlaments prasa, lai Eiropas Savienībā tiktu izveidots bēgļu izmitināšanas mehānisms. Komisija to ignorēja, un tā vietā nāca klajā ar jaunu uh, priekšlikumu par bēgļu izmitināšanu, kas nāk no ārpus Eiropas Savienības. Protams, šis mērķis ir cēls bet tas nevar aizēnot mūsu parlamenta lēmumu, kas tika pieņemts pagājušā gada mājā ar lielu vairākumu. Mēs pieprasījām Eiropas Savienības iekšējo mehānismu. Vai tas nozīmē, ka tādēļ, ka komisija un padome nāk klajā ar priekšlikumu par uh, šo bēgļu izmitināšanu, kas nāk uh, no teritorijām ārpus Eiropas Savienības. Uh, vai, kā, vai tādēļ tiek atbalstīts mūsu priekšlikums par iekšēji, iekšēji, jo mehānismu Eiropas Savienības ietveros. Uh, kādēļ tas tā ir? Tādēļ, ka šeit ir uh, runa par finansējumu piešķiršanu bēgļu fondam. Ja mēs uh, vēlamies visu šo finansējumu piešķirt tikai uh, bēgļu izmitināšanai no ārpus Eiropas Savienības, tad mums varbūt parlamentam vajadzētu atgādināt parla, padomēju un komisijai par to, ka šiem iekšējām programmām trūkst finansējumu un tādēļ ir nepieciešams iestrādāt grozījumus un parādīt, ka parlaments nepadodas un um, mēs nepiekrītam padomas un komisijas nostājai vienkārši izlikties nedzirdam mūsu pagājušā gada prasību. Un mums šai dokumentā vajadzētu atgādināt padomēju un komisijai, ka mēs vēlamies sagaidīt tūlīt arī Eiropas Savienības iekšējās izmināšanas, veiklu izmitināšanas mehānismu. Un Uh, paredzēt arī finansējumu šādam mehānismam. Un mēs nevaram samierināties ar pieeju, ka tiek teikt, jā, tā ir laba ideja, bet mums trūkst līdzekļu. Un es aicinātu citas politiskās grupas atbalstīt šos grozījumus. Ne tikai atbalstīt uh, priekšlikums par plašākiem un humānākiem kritērijiem cilvēkiem, uh, Uh, ārpus Eiropas Savienības, kam ir nepieciešama aizsardzība, bet ir nepieciešama tāda pati iespēja arī bēgļiem, kas atrodas mūsu pašu valstīs, lai viņiem nodrošinātu nepieciešamu aizsardzību. Paldies, Busutilkungs! Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlējos uzteikt Rūītā Varēsa kungu par viņa sagatavoto ziņojumu. Es pilnībā atbalstu viņa uh, ziņojumu un piekrītu par šo uh, programmu, bet es piekrītu arī saviem kolēģiem uh, Stavros Lambrinīdis un Papa Nikolas kungam par uh, sloga pārdali Eiropas Savienībā. Nav nekāda pamatojuma, kādēļ bēgļu izmitināšanas programmai vajadzētu attiekties uz trešajām valstīm, bet nevis uz Eiropas Savienības dalību valstīm. Šeit nav nekāda ticama pamatojuma. Uh, šeit ir atšķirības formulējumā, uh, Uh, bēgļu izmitināšana no ārpus Eiropas Savienības un bēgļu pārvietošana Eiropas Savienībā. Cilvēks neinteresē šādas semantiskas atšķirības, mūs interesē solidaritāte. Un kā Lambrinīdis kungs pareizi norādīja šajā ziņojumā, tiek ignorēta pilnībā iekšējā solidaritāte. Kā mēs, it īpaši Eiropas parlaments deputāti no Grieķijas, Kipras, uh, Spānijas, Itālijas un Maltas mēs varam stāties vēlētāju priekšā un teikt, Eiropas Savienība nu pat ir izveidojusi bēgļu izmitināšanas programmu, bet tā uz mums neatiecas. Tā ir attiecināms tikai trešajām valstīm. Tas ir gluži smieklīgi. Tas nav tas politiskais signāls, ko mēs varam nodot saviem vēlētājiem. Un arī Stavros kungs, eh, Stavros pareizi teica par šiem uh, Uh, finanšu aspektiem, bet es gribu teikt, ka politiskie aspekti ir vēl svarīgāki. Šeit ir runa ne tikai par finansēm, bet mums ir jādod politisks signāls mūsu vēlētājiem, ka Eiropas Savienība ir ieinteresēta bēgļu izmitināšanā uh, ne tikai no ārpus Eiropas Savienības, bet arī Eiropas Savienības iekšienē esošiem. Hiršas kundze. Lūdzu dodiet īsi ieguldījumu. Paldies! Ēnu referente, es esmu Alde grupā un vēlos pateikties par ļoti labu un radošu sadarbību. Un tieši tad, kad mēs runājam par šādiem jautājumiem, ir jāsadarbojas kvalitatīvi, jo šeit ir diezgan nopietnas atšķirības un gal galā ir nepieciešams piedāvāt jaunu sistēmu, lai palīdzētu trešo valstu valstu piedarīgajiem uh, Vai nu mēs šeit runājam par solidaritāti Eiropas Savienības iekšēnē, vai arī par palīdzību trešo valstu valsts piedarīgajiem, visur ir vajadzīga sadarbība. Un šeit, kad mēs runājam par cilvēku kategorijām, tad ir jāatcerās, ka mēs šeit runājam par sievietēm, par bērniem un par cilvēkiem ar īpašām medicīniskām vajadzībām. Parasti šādi cilvēki netiek uh, paši saviem spēkiem pāri, tie, ne, tie nav tie cilvēki, kas paši laivā ierodas pie mūsu krastiem, lielākoties tie cilvēki paliek savā valstī un gaida palīdzību. Tāpēc ir tikai pareizi attiecināt dažādus noteikumus uz dažādām personu grupām. Tāpēc es varu atbalstīt Henis Plešards kundzes re rezolūciju, un es vēlos teikt, ka nepieciešams jaukt šos aspektus. Man ir daži grozījumi priekšlikumi, un tāpēc bija ļoti labi šeit piedalīties um, domu apmaiņā, lai konstatētu, ka mēs nerunājam tikai par formāliem kritērijiem, lai uzlabotu pārvietošanas programmu. Nē, mēs tiešām runājam par to, kā nevalstiskās organizācijas, skolas, visas šīs pilsoniskās sabiedrības uh, daļas ir jāintegrē šajā programmā, un es vēlos pateikties un pilnībā atbalstu šo ziņojumu. Paldies! Liels paldies! Papalopalo kundze un lūdzu neievelciet laiku. Paldies, priekšsēdētājs piekrīt Busutilu, Lambridīnis un Niko Papanikolau kungam, tad, kad mēs runājam par bēgļiem. Mums, kā Eiropas deputātiem, nevajadzētu eh, būt ar selektīvu pieeju. Mums ir jāpiet solidāri un vienlīdzīgi attiecībā uz jautājumu, kas saistībā ar šīm personām. Mēs nedrīkstam aizmirst arī to, ka ļoti daudz bēgļu Eiropas valstīs ir un Eiropas pilsoņiem ir ne tikai pienākumi, bet arī tiesības, un es piekrītu Lambrīnīdis sakungam, ka ir jāveido intrakomunitārs izmitināšanas uh, veids Eiropas kopienā un Eiropas solidaritātei ir jāpastāv ne tikai finanšu jomā, bet arī politiskā un arī attiecībā uz tām politikām, kas ir saistām ar bēgļiem. Paldies, Hannis Paskārsta, lūdzu. Ļoti īsi, priekšsēdētāji. Es saprotu, e, e, kādas ir pozīcijas citiem kolēģiem, un es apzinos, uh, Eh, kā šie izmitināšanas jautājumi var tikt eh, risināt sadarbībā ar UNHCR, bet mums vajadzētu tomēr diferencēt eh, izmitināšanu un intra-Eiropas pārvietošanu, un es piedāvāju ļoti vienkāršu apsvērumu, kas ir saistīts ar manu pašu Dublinu divi ziņojumu, lai varētu norādīt šeit skaidru atsauci. Un ja jūs pieņemat šādu priekšlikumu, tad mēs debats varbūt eh, varētu pabeigt drīzāk, bet, protams, tas ir atkarīgs no jums taču. Diskusijas mēs eh, varam slēgt. Burgos kungs no prezidentūras, vai jūs vēlaties komentēt? Eh, paldies, priekšsēdētāji. E, debates bija ļoti interesants no prezidentūras viedokļa, un mēs pieņemam zināšanai Lībe e, grupas, de, e, Lībe komitejas deputātu viedokļus. Par konkrētiem jautājumiem runājot, piemēram, kā tiks aicināts dalībvalstis piedalīties šajā Eiropas izmitināšanas programmā mums ir jādomā par dažādām modifikācijām fondā, lai varētu aicināt dalībvalsts to izmantot. Un ir iespēja piedalīties šīs Eiropas programmas izveidē. Gribēju piebilst arī to, ka debatēs padomē politiskā līmenī netik daudz par šo priekšlikumu konkrēti, bet gan vispārīgi. Uh, par izmitināšanu, pārvietošanu. Ja bija kāda doma, kas izkristalizējās no dalībvalstu puses, tad es domāju, ka dalībvalstu vairākums piekrita E, paustiem viedokļiem, un tas attiektos gan uz šo e, ziņojumu, gan arī uz priekšlikumiem nākotnē. Mēs saprotam, ka priekšlikums, kur mēs saņemam no komisijas, attiecas uz izmitināšanu e, attiecībās personām, kas ierodas no ārpus Eiropas Savienības. Un, protams, ja ir grozījums citā virzienā paredzēts, tad arī tas mums ir jāspēc tomēr līdz šim. Mēs galvenokārt Eh, skatījām tos priekšlikumus, kas ir iesniegti. Un es gribētu, protams, arī norādīt to, ka runājot par bēgļu fondu jau pastāv finansējuma iespējas iespēja tā saucamajai iekšējai izmitināšanai, un uh, ir iespējams to izmantot. Paldies! Gracias! Paldies! Eh, Mārtīnī kundze, īsi no jūsu puses. Man ir ļoti īsts komentārs. Prezidentūra pieminēja, ka Eiropas Savienības pārvietošanas programma ir brīvprātīga programma. Un tas nozīmē, ka finanšu palīdzība tiks piešķirta konkrētām cilvēku kategorijām. Un tā tas jau notiek saskaņā ar esošā bēgļu fonda nolikumu neesam mainījuši fonda darbības principus. Bēgļu fonda nolikumā jau viss ir paredzēts. Vienīgais, ko mēs tagad vēlamies izdarīt, ir iekļaut šīs kategorijas mehānismā, kas būtu pārskatāms katru gadu. Mēs neko jaunu nepiedāvājam. Un finanšu atbalstām valstīm, kas vēlētos piedalīties šajā programmā, tiks sniegts. Tātad vēlreiz teikšu, brīvprātīga līdzdalība. Vēl viena lieta, kas ir jāatgādina. Saskaņā ar esošo bēgļu fondu un šī fonda nolikumu ir teikt, ka jau tagad var piešķirt finansējumu. Jau tagad finansējums ir iespējams. Saskaņā ar finansēšanas principiem, ja kāda valsts vēlas piedalīties pārvietošanās programmā, tad nu, respektīvi, pieņemt savā teritorijā bēgļus no citas valsts, tad to jau tagad var darīt un saņemt finansējumu. Un es dzirdēju, ka uh, pa, deputāti teica, ka komisija neuzklausa deputātu lūgumus par solidaritāti. Tā tas nav. Bija vairāki konkrēti pasākumi, ir arī daži izmēģinājumi projekti par uh, iekšējo pārvietošanu attiecībā uz uh, bēgļiem, kas ir ieradušies Maltā. Šobrīd tas ir izmēģinājuma projekts, un Malta piedalās, un manuprāt, šobrīd ir kādi, kāds 250 personas, kas tiks pārvietotas, un Eiropas bēgļu fonds sniegs finanšu atbalstu. Un šobrīd notiek arī ietekmes izvērtējums par to, vai var iespējams izveidot resursu dalīšanas mehānismu Eiropas Savienībā un kādā veidā šāds mehānisms varētu ietekmēt situāciju. Komisija vienmēr ir teikusi, ka šeit tiek veidots pamats turpmākajiem priekšlikumiem, ambiciozākiem priekšlikumiem. Vēlos atgādināt, un, un šeit atceramies, ka mēs runājam par diviem atsevišķiem aspektiem. Nav tā, ka komisija neko nedara. Eiropas Savienības iekšējās solidaritātes labā, bet šobrīd atceramies, ka mēs runājam par pārvietošanu un par to, ka mēs varam mainīt noteikumus par trešo valstu valsts piedarīgo pārvietošanu. Un, protams, šeit būs arī sekas attiecībā uz tām valstīm, kas šobrīd īpaši cieš no migrantu plūsmas. Pārvietošana tik tiešām var uh, palīdzēt tām valstīm, kas uzņēma bēgļus, un vēlāk, lai šie bēgļi varētu uh, pārvietoties uh, un dzīvot citas valsts teritorijā. Paldies! Thank you! Paldies, Tavares kungs! Pero, se, se, señor Tavares, para, para poner, cerrar esta discusión, por favor. Okay, well, I will try to, to be... Tavāras kungs, mēģināšu runāt īsi, lai gan tas nav viegli, jo tik daudz jautājumu tika apspriesti. Izmantošu izdevību runāt portugāļu valodā, jo man ir jākoncentrējas, izmantošu savu valodu. Bet, protams, atsevišķos brīžos atkal ierunāšos angliski, jo nāksies komentēt kolēģi teikto, un es vēlos ar šiem kolēģiem runāt tieši, nu, tagad portugāļu valodā. Vispirms komentēšu dažus komentārus, ko izteica padoma un komisija. Skaidrs, ka mums šeit ir divi kategoriju veidi. Šeit ir humanās, humanās kategorijas, statistiskās kategorijas. Ir daudzi cilvēki, kas tik tiešām gribētu braukt uz citu valsti, piemēram, vardarbības upuri, seksuālās vardarbības upuri vai arī citi cilvēki, kas uh, tiek spīdzināti, piemēram, Un šeit ir jāsaprot, ka saskaņā ar Eiropas Savienības noteikumiem šīs nav nekādas ekskluzīvas kategorijas. Kā teica Martinī Konze, dažas no šīm kategorijām ir tā priekšrocība, ka ir panākt atbilstību humānām prioritātēm, līdz ar to ir šī skaidra definīcija. Savukārt ir citas kategorijas, kas ļauj variet. Un tas nav nekas jauns īstenībā, piemēram, tāda valsts, ka Kanādā nosaka savas prioritātes, piemēram, teiksim, trīs vai četrus gadus, uh, viņi koncentrējas uz kādu konkrēto teritoriju, kā izcelsmes teritoriju bēgļiem, un tad pēc kādiem četriem, pieciem gadiem viņi var mainīt prioritārās intereses. Te pašā laikā ir atsevišķas bēgļu kategorijas, un, protams, ne obligāti mums ir jāpārņem ANO terminoloģija, lai gan Es saprotu, ka ANO terminoloģija ir plaši lietojama, bet varbūt mums ir konkrēti politiskie mērķi, kādēļ mēs vēlamies mainīt. Varbūt ir kategorijas, piemēram, Kanādas, Austrālijas vai Amerikas likumos, kur ir skaidra norāde uz to informāciju, ko saņem no vēstniecībām visā pasaulē. Tātad šī politiskā ideja par stratēģiju noteikšanu šeit parlaments var līdzdarboties, un arī komisija, protams, var līdzdarboties. Ir daudz jautājumu par to, kādā veidā tiks pārvietot šie bēgļi. Un, protams, vienmēr būs ārlietu politikas elements. Gan attīstības, gan ārlietu komitejām ir jāiesaistās šajā procesā. Tas ir vairāk nekā skaidrs. Līdz ar to mums ir jārunā ar viņiem arī par tādu jautājumu, kā pārvietoto personu izmut, izmitināšana. Jārēģē uz humāno krīzi, un, protams, finanšu aspekti arī prasa savu resursu piešķīrumu. 2013. gads ir ārkārtīgi svarīgs gads šim fondam, jo 13. gadā fonds vairs nebūs pieejams. Un tad nāksies lemt, kā mēs tā, tālāk darīsim, vai vien, mums būs viens fonds pārvietošanai un cits fonds mit, izmitināšanai. Un šobrīd ir jāpasaka, kā mēs esam ieguldījuši, piemēram, 20 miljonus. Es pat varu ļoti precīzi pateikt, cik lielu naudu izdod Eiropas Savienība. Protams, ir daudz citu izdevumu posteņi, kas ir pār, pārsniedz 20 miljonus, un šī nauda tiek piešķirta pavisam nesvarīgiem aspektiem un, un jautājumiem. Zviedrijas prezidentūra izvirzīja kā prioritāte vajadzību pārvietot aptuveni 100 tūkstošus bēgļu gadā. Šobrīd pat ne tuvu nav šim skaitam. Un šeit es atbildu uz kom deputātu komentāriem. Mēs šeit nerunājam vienkārši par kaut kādiem cilvēkiem mēs runājam par bēgļiem, kas dzīvo bēgļu nometnēs un saņēmuši savu statusu no ANO. Piemēram, ASV aptuveni 80 tūkstošus bēgļus viņi pārvieto iekšēji. Tas ir tas, par ko mēs runājam. Ja Eiropas Savienība uzlabos savu pārvietošanas kapacitāti, tad mēs varēsim risināt ļoti globālu problēmu. Tātad šeit mēs runājam par reālu mērķi, mēs runājam par cilvēku kategorijām, kas ir definētas ļoti restriktīvi. Nākamais jautājums ir saistīts ar pārvietošanu un izmitināšanu. Šajā ziņojumā mēs strādājam ar terminoloģiju, kas jau iepriekš ir definētai. Piemēram, pārvietošanas aspekts ir definēts ļoti labi gan komisijas dokumentos, gan arī ANO dokumentos. Personas, kas nāk no trešajām valstīm, ierodas Eiropas Savienībā, šīs personas ir tās personas, uz kurām mēs attiecinām šīs tiesību normas, nevis uz tām personām, kas jau atrodas Eiropas Savienībā. Bet te pašā laikā es ļoti labi saprotu, ka ir nepieciešams nodrošināt šo politiku saskaņu. Tā kā vienādojam abas puses. Ir svarīgi, lai Eiropas bēgļu fonds būtu izmantojams abiem mērķiem, tā lai dalību valsts varētu izmantot bēgļu fonda līdzekļus, lai nodrošinātu iekšējo pārvietošanu un izmitināšanu. Un visi taču saprot, ka izmitināšana ir tikpat svarīgs aspekts. Un visi taču saprot, ka mums ir vajadzīgi risinājumi abiem šiem aspektiem. Ja mēs teiksim, ka mums ir vajadzīga laba politika pārvietošanai, tad mēs varam līdzīgu politiku izmantot arī citās jomās. Un tagad runāsim par iekšlietām. Daži fondi un dažas politikas, kas ir paredzēts un daži instrumenti demokrātiskai kontrolai, kā arī izpildu pasākumi, ja tas viss tiks pieņemts. Tas ir izdarams. Un kas mums tagad ir jāizdara? Mums ir jāpasaka, ka mums ir politiskā grība. Mēs nevēlamies vienkārši kādam citam nodot savu nastu. Nē, mēs atzināmies mūsu atbildību un vēlamies šo jautājumu risināt. Un ja persona dodas uz Maltu, tad parasti persona negrib dzīvot tieši Maltā, visticamāk Eiropā. Ir jāsaprot, ka šeit ir kopēja Eiropas Savienības atbildība. Un šeit, šajā būtiskajā aspektā, es varu piekrist Lambrinīrī kungam, Busatila kungam, Papadopulu kundzei. Bet šeit ir ierobežojumi. Un vēlējos skaidri pateikt, ka mēs varētu pārvietošanas programmu pakļaut riskam un te pašā laikā neizveidot alternatīvu mehānismu. Jā, mēs konceptuāli varētu vienoties par to, ka šeit ir saikne starp diviem instrumentiem, manuprāt, būs labāks rezultāts. Tātad, ja ir pārvietošanas tiesības, ja ir pārvietošanas instrumenti, mēs varam izmantot šos pašus instrumentus un principus arī citās jomās alternatīviem instrumentiem. Mēs lūgsim noteikti komisiju un padomi turpināt darbu šajā jomā, un tas, ko Žanīna ieteica, ka ir nepieciešams panākt kompromisu attiecībā uz terminoloģiju, piemēram, runājot par pārvietošanu, mēs varētu pateikt, ka mums ir interese alternatīvo instrumentu izstrādē, un ka jā, nav atbilstošas pārvietošanas politikas, tad tad nebūs arī citu risinājumu, un es ļoti ceru, ka citi kolēģi varēs atbalstīt manas idejas. Ja jūs varat atbalstīt Žanīnas priekšlikumu, tad mēs varam turpināt diskusijas par viņas priekšlikumu. Tagad atkal runāšu portugāļu valodā. Martīnī Konze. Uh, par jūsu uzdoto jautājumu par to, ko mēs šeit īsti deleģējam. Jā, jau mums tagad ir pastāvīgo kategoriju saraksts. Jā, vienā lietā viņa ir taisnība. Pastāvīgo kategoriju saraksts nav tā, tāds saraksts, no kura var izvēlēties. Vienkārši katrs ieliek uh, tādus jautājumus un priekšlikums, kas viņam ir īpaši tuvi sirdī. Mēs nedrīkstam veidot pārāk garu sarakstu. Un jābūt sarakstam elastīgam, tas arī ir fakts. Nevaram pateikt, ka šīs kategorijas savukārt nav saistošas, ka nav obligātas. Un šī politika ir jābalsta uz strateģiskā lēmuma. Protams, katrā atsevišķā gadā mēs neuzņemsim visu bēgļu, visus bēgļus, kas nāk no konkrētas teritorijas. Šī demokrātiskā kontrola, par ko tika runāts ļoti plaši, tā ir vajadzīga, un šeit notika deleģējums. Bēgļu politikas ir izsanāmas tieši deleģējuma veidā. Šeit parlaments ir teicis ļoti skaidri. Ir paredzēts balsojums, lai varētu noteikt, kāda veida izpildu pasākumi ir izmantojami lai īstenotu pārvietošanas politiku. Mums ir jābūt skaidrai izpratnei pār to, kas tiks pieņemts koplēmuma procedūrā un kas netiks. Ir skaidri jānosaka tiesiskais pamats. Nu, manuprāt, es pastāstīju par būtiskākajiem jautājumiem. Esmu ļoti pateicīgs pār jūsu atbalstu un, ja kolēģim kādu priekšlikumu, Lamberdīnī kungs lūdzu neuzsāciet debats no sākuma. Atbildēšu komisijai. Jūs teicāt, ka mēs 2009. gadā gribējām saņemt divas lietas. Vispirms, lai būtu obligāta solidaritāte, un otrkārt, lai notiktu pārvietošana Eiropas Savienības iekšienē. Nu tad jūsuprāt, kur šeit eh, ir uzklausīts mūsu lūgumi. Jūs teicāt, ka nevar vienoties par obligāto solidaritāti, nu, bet kā pierāda Maltas piemērs, jūsu brīvprātīgā solidaritāte vispār nav nekas, jo tikai 150 cilvēki ne vairāk vispār tiek pārvietot, jo valstīm nav intereses vienoties. Un jūs, referenta kungs, ļoti pareizi teicāt, un šeit varu piekrist, Taču vēlos atkal runāt par finanšu aspektu. Es ļoti vēlos, lai uh, mūns maz grozījums tiktu iekļauts um, blakus Žanīnas priekšlikumam. Jūs teicāt, ka mērķis bija 100 tūkstoši bēgļu, un tad jūsu ziņojumā jūs runājat par 15 tūkstošiem trīs gadu laikā vienam bēgļiem. Nu tad es saskaitīju. 100 tūkstoši 100 tūkstoši reizināts ar 15 tūkstošiem, mans kalkulators teica, padāvāts, es nevaru tik lielu skaitli tev aprēķināt. Nu, sanāk tā, ka reāli nu, nebūs vispār naudas Eiropas Savienības iekšējai pārvietošanai, un komisija tieši to arī gribēja panākt. Tāpēc šis priekšlikums bija labs, bet ļoti vājš. Vienkārši tādēļ, ka komisija baidās no padomas opozīcijas, mums tas nemaz neinteresē, jo mums, kā Eiropas parlamentam, ir savas intereses un lūdzu padomu un komisiju klausieties. I just have to answer to the financial point because this is I, I, I will be uh, par finansējumu, jo tas es ļoti īsti runāšu. Protams, 100 tūkstoši bēgļu gadā tas nav mērķis, bet to minēja Zviedrijas prezidentūra, un mēs esam ļoti tālu no tā. Ja mēs uh, patiesībā izmitinām 4,5 tūkstošus gadā, protams, es būtu ļoti priecīgs, ja būtu vairāk, un patiesībā kūku var izbaudīt tikai to ēdot. Un, ja mēs iz, izmitinātu vairāk bēgļu, tas jau būtu ļoti labi. Bet uh, 2000, uh, tas ir paredzēts līdz 2013. gadam, tad būs nepieciešams arī lielāks atbalsts. Tas pats tagad par uh, pārvietošanu. Protams, ja mēs pāriet no 5000 uz 100 tūkstošiem uzreiz, tad jau tas būtu finansiāli gandrīz neiespējami strauji. Bet uh, Bet, protams, būtu labi risināt bēgļu problēmu pasaulē, bet mums varbūt jau būtu uh, darboties spējīga programma, varbūt nebūtu arī tad tik daudz līdzekļu vajadzīgs. Tagad nākošā problēma par šo uh, bēgļu pārvietošanu iek Eiropas Savienības iekšpusē. Šeit ir arī pozitīva ietekme nākotnē saskatām. Ja mēs uzņemam lielāku skaitu bēgļu un tos izmitinām līdzsvaroti visā Eiropas kontinentā, tad mēs arī samazinām spiedienu uz Eiropas Savienības ārējām robežām. Protams, tas nav ilgtermiņa risinājums, bet īstermiņa risinājums, bet ilgtermiņa perspektīvā skatoties, tad uh, mēs varam šīs procedūras adaptēt un izmitināšanas procedūras attiecināt uz pārvietošanu un tā tālāk. Uh, šķiet, priekšstādātāji saka, mēs esam pārsnieguši mums atvēlēto laiku debatēs. Mums bija ļoti interesantas diskusijas un ilgas diskusijas, un tagad esam gatavi uzklausīt arī ier ierosinājumus par darba grafiku. Uh, Orientējošais balsojums komitejā notiks 7. un 8. aprīlī. Apstiprināšanas balsojums notiks 27. aprīlī un 28. aprīlī, un rezolūcijas priekšlikuma apstiprināšana plenārsēdē būs maijā Strasbūrā. Un šķiet, ka esam tagad gatavi arī koordinātoru sanāksmei. Lūdzu, koordinātori palieciet zālē un pārējie deputāti, prete, preses pārstāvi un citi klātesošie lūdzu atstājiet zāli, jo šī sēde ir slēgta sēde. Mūsu komiteja atsāks darbu rīt no rīta deviņos. Rīt no rīta deviņos turpināsim izskatīt atlikušo darba kārtību.